Varmt velkommen! Esiet sveicināti! Mēs atsākam mūsu komitejas sēdi. E, šoreiz e, mēs e, būs, būs balsošana un arī dzan diskusija ar komisijas priekšsēdētāju vietnieci Redingas kundzi un pārunāsim vēl to, kas mums ir palicis darba kārtībā. Pirmais punkts mūsu darba kārtība ir septītās pētniecības pamatprogrammas vidusposma novērtējums, un eh, tur mēs tūlīt ķersimies pie balsošanas. Eh, nu tad eh, sākam balsošanu. Vidusposma novērtējums septītai pētniecības pamatprogrammai. un no 4. grozījuma līdz 3. Uh, bloka, blokā balsosim, kurš par, kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Un tagad piektais balsojums, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. Paldies Tomsenes kundzei kas sastādījusi šos grozījumus, un eh, tagad, nu, mēs eh, runā, te par attīstības politikas efektivizēšanu balsosim. Tā ir Kretū kundze, kas nākus ar grozījumiem. Balsosim tieši Un par trešo grozījumu, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums. Pārbaudīsim elektroniski. Ceturtais, eh, sākam balsot. Piedošana, trešais grozījums, trešais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Matīras kundze, lūdzu. Piedošana, es aizmirsu savu balsošanas karti, un uh, drīz mana asistente ieradīsies, bet es gribēju teikt, ka es balsoju pret. Par ceturto grozījumu. Par. Par. Pret. Atturas Es eh, domāju, pārbaudīsim elektroniski. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Šobrīd par piekto otro un pirmo grozījumu. Balsosim blokā, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Liels paldies! Un tagad, ja es e, došu e, priekšsēdētājas āmuriņu e, vicepriekšsēdētājai Jarokas kundzei. ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Es eh, gribētu teikt, eh, ka man tiešām liels eh, prieks, ka mēs šobrīd varēsim balsot par mūsu komitejas priekšsēdētājas grozījumiem. Ir diezgan garš šis balsojums saraksts. Un došu vārdu jums kā referentei. Paldies, es izteikšos ļoti īsi. Uh, Es eh, gribētu tikai izteikt siltu paldies visiem kolēģiem, visiem eh, komitejā, eh, jo es uzskatu, ka bija tiešām liela aizrautība un stiprs gribas spēks no visu pusēm, lai nodrošinātu to, ka mums būtu labs ziņojums. Es esmu mēģinājusi fokusēties uz pašām svarīgākajām lietām, lai ziņojums nekļūtu pārāk apjomīgs lai mēs tiešām izteiktos konkrēti un pastāstītu, ko mēs liekam priekšā. Tāpat eh, es esmu eh, akceptējusi eh, veselu rindu mm, grozījumu, ko es uzskatu, tad tie tiešām uzlabo manu ziņojumu. Es ceru, ka šobrīd varēsim uh, izstrādāt labu ziņojumu, kas sniegs skaidru signālu par to, ko e, komitejas prāti ir jādara, lai aizkavētu, novērstu vardarbību pret sievietēm. Es ceru, ka varēsim nodrošināt e, to, lai mums būtu konkrēts šis ziņojums ar ne e, pārāk apjomīgiem tekstiem un mums tad tiešām izdosies uh, panākt konkretizējumus, kas uh, mūsuprāt ir vajadzīgs. Es uh, tāpēc arī pati esmu uh, atsaukusi savus priekšlikumus, lai ziņojums būtu skaidrs un konkrēts. Nu, es ceru, uh, ka uh, saņemšu uh, stipru atbalstu no komitejas locekļiem, lai parādītu, ka tas ir ārkārtīgi nopietns temats, ka mums vajadzētu tiešām arī šādā veidā palielināt vienlīdzību, apkarojot vardarbību pret sievietēm. Paldies šobrīd sanāksmes vadītājiem. Paldies referentei. Un tad sāksim ar kompromisu. Kurš par? Pret? atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 57. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Nu, pārbaudīsim elektroniski. Sakam, balsot. Beidzam balsot. Tātad 32 balsoja un ir noraidīts. 13 mīnus 18, viens atturās. 58. E, grozījums. Kurš par? Pret? Atturis? Noraidīts. 60. grozījums. Kurš par? Pret? Tātad 60. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 59. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 61. kurš par, pret, lūdzu pārbaudīsim e, elektroniski 61. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Tātad pieņemts. 21 par, 1 pret un 10 atturēs. 62. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar trīs balsu pārsvaru. 63. grozījums. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 68. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 64. Eh, piedošana atkrīt. 67. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 69. par to nebūs jābalso. 69. grozījums par. Atturas. Noraidīts. 65. grozījums, kurš par. Pret. Atturas. Noraidīts. 70. grozījums, kurš par. Pret atturas. Piedošana nepamanīja. Pārbaudīsim. 70. grozījumu pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Norēdīts. 73. grozījums, kurš par, pret, atturas, norēdīts. 72. grozījums par, pret, atturas atturas, norēdīts. 74. grozījums, kurš par, pret, atturas, norēdīts. 75. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 71. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 76. par, pret, atturas, norēdīts. 77. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 80. grozījums, kurš par, pret, atturas, bet pārbaudīsim elektroniski. 80. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, ir noraidīts. 79. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. 81. grozījums. Piedošana, tas atkrīt. 78. Jā, 81. grozījums par, pret, atturas, pieņemts Izskatījās pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 78. atkrīt. 82. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 83. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 84. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 85. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balsts pārsvaru. Deviņdesmitais grozījums, kurš par, pret, atturas, izskatījās noraidīts. 87. grozījums. Ne, nu, pārbaudīsim. Sākam balsot. 90. 90. grozījumu pārbaudam tagad. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 15 pret 18. Es pati sajaucu, es gribēju balsot par, bet nospiedu pret. Nu, vienalga, tā būs noraidīts. Figurēdo kundze. Man arī šķiet, ka sajuka. Es domāju, ka būs pilnīgi cits grozījumas eh, cipars. Tāpēc lūdzu, vai mēs varētu atkārtot balsojumu. Labi. 17, eh, 18. Mēs ņēmam vērā. 80. Nu labi, eh, balsosim vēlreiz. 90. grozījums, sākam 90. sākam balsot 90. 90. grozījums. Deviņdesmitais. Beidzam balsot. Nu re, 17 pret 16. 89. grozījums ir nākošais, par ko jābalso. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Orģinālais teksts. 91. grozījums. 91. Kurš par? Pret? atturas, noraidīts. 94. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 92. grozījums <clears throat> atkrīt. 93. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 95. grozījums 93. pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Deviņdesmit sastais, pa ko jābalso, par, pret, atturas, noraidīts. 98. kurš par, pret, atturas noraidīts. 99. pār, pret, atturas pieņemts. 97. par atkrīt. Tātad 98. Nu, labi. Tātad 97. jābalso. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Simts par pret atturas pieņemts. 101. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 103. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 103. grozījums. Sākam balsot! <clears throat> Beidzam balsot. 15 pret 17 noraidīts. 105. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 140. otrā daļa, tā atkrīt. 143. daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 140. grozījums 4. daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Simts sestais ir atsaukts. Nākošais ir 114. grozījums, kurš par, pret, atturas, atkrīt, proti uh, noraidīts. Nu, pārbaudīsim, saka uh, vadītāji. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 balsoja, 19 par, 13 noraidīja. Tātad pieņemts. Par nākošo lingvistisko nebalsosim. Nākošais grozījums ir. Simt divpadsmitais ir tas, pa ko mums jābalso. Kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts. 113 par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 113. grozījumu. 113. E, grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad par 117. balsosim vēlāk, tagad pārliksim tam pāri. Nākošais balsojamais grozījums ir 120. grozījums, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 121. grozījums, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 126. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 127. kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim 127. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, 14 plus, 18 mīnus. 123. un 125. identiski grozījumi, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Simt divdesmit ceturtais par, pret, atturas, Pieņemts. Bet pārbaudīsim elektroniski. 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar divām balsīm pārsvarā. Simt divdesmit astotais eh, dalītais balsojums, pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, mm, noraidīts. 129. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 129. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pār 16 pret, noraidīts. 131. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 132. atkrīt, 133. ja vēlāk jābalso, 134. par ko balsojam, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 135. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 136. kurš par, pret, atturas pieņemts. Jā, pārbaudīsim 136. elektroniski. Beidzam balsot. 3-1 balsoja, 15 eh, par, 16 pret. Nākamais ir 137. pārpret, atturās pār, 137. par 137 pret atturās noraidīts. 138. par pret atturās noraidīts. 100. Simt 42. par pret atturās noraidīts. 143. par pret atturās pieņemts. 145. par pret atturās pieņemts. 147. par pret atturās noraidīts. Sākam pa 147. pārbaudam elektroniski. Beidzam. 32 balsoši, 13 pār 19 pret noraidīts. Tagad mums jābalso par 149 par pret atturās noraidīts. 151 par pret atturās. Nu, tad vienkārši balsosim vēlreiz, paciet rokas, 151 pārpret, atturās pieņemts, 152 pār, pret, atturās pieņemts, 153 pār, pret, atturās noraidīts. 155. par pret atturās noraidīts. Pieņemts. 155. ir pieņemts, bet labi pārbaudam elektroniski. Trīsdesmit viens balsojuši, beidzam balsot, divdesmit seši pār pieci pret. noraidīts, saka priekšēd, nē, laboju sevi pieņemts. Simt pieci sestais par, pret, atturās pieņemts. Simt piecdesmit septītais par, pret. atvainojiet, 154. pār, pret, atturās, pieņemts. 157. tagad pār, pret, atturās, pieņemts arī dzen. 158. pār, pret, atturās, pieņemts. 160. pār, pret, atturās jāpārbauda. Sociālisti necēla rokas. 160. grozījums. Beidzam balsot. Labi. Pieņemts. Nākamais. 168. pār pret atturās noraidīts. Pārbaudam. 168 sākam. Beidzam. 32 balsojuši. 15 pār. 16 pret. Noraidīts. 170 pār. Pret. Atturās arī noraidīts. 161. pār, pret, atturās, noraidīts. 163. pār, pret, atturās, noraidīts. 162. pār, pret, atturās, noraidīts. 164. pār, pret, atturās pieņemts 165. pār, pret, atturās pieņemts 166. pār, pret, atturās noraidīts 100, pārbaudam 166. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar četrām balsīm. 167. pār, pret, atturās 166 pieņemts 169. pār, pret atturās noraidīts 171. pār, pret atturās noraidīts. Simt septiņdesmit seši pār pret atturās noraidīts 177. par atvainojiet, pa 175. par 75. pret atturās pārbaudam 175. sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts ar trim balsīm. 177. atkrīt, 178. pār, pret, atturās, pieņemts. 179. atkrīt. Kāds grib pārbaudīt? Pārbaudam 178. sākam balsot. Beidzam balsot. Visi ir balsojuši. 16, 16 noraidīts. Nākamais. 180. 180. par pret un atturās. Kas tagad notiek? Noraidīts. 181. par pret atturās noraidīts. 71. bija 182. par pret atturās pieņemts 183. par, pret atturās pieņemts 183. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22, 9, 1 atturās. 185. pār pret atturās noraidīts 186. pār pret atturās pieņemts 9. pār pret atturās pieņemts 9. pārbaudam sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Astotais kurš par? Pret. Atturis. Noraidīts. Desmitais grozījums kurš par? Pret. Atturis. Noraidīts. Kurš par? 12. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Astoņpadsmitais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 18. grozījums, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 26. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 22. 22. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Divdesmit ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 97. bija identisks, 23. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 30. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 36. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 35. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 34. grozījums par, pret, atturis pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 34. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 15 par 16 pret noraidīts. 33. grozījums, kurš par, pret, atturis, noraidīts. 37. kurš par, pret, atturas pieņemts. Trīs astotais grozījums. Sākam balsot par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 38. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 38. pieņemts. 39. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 40. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums D, 41. grozījums, balsosim divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas. Es domāju, otro daļu pārbaudam. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa pieņemta. 42. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, 43. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, 44. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, Pārbaudīsim, saka priekšsēdētāji. Kurš gribēja? Neprasīt neviens, jā, ja? labi. 46 atkrīt. 45. grozījums, kurš par, pret, atveras, pieņemts, tā izskatījās. Pārbaudīsim elektroniski. 45. grozījums. Beidzam balsot. Tātad 15 plus 14 mīnus pieņemts. 47. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 48. grozījums, par, Četrdesmit astotais grozījums. Četrdesmit astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 49. atkrīt, 50. kurš par, pret, atturas pieņemts. 51. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 52. kurš par, pret, atturas pieņemts. 53. par, pret, atturas pieņemts. 53. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam. Pieņemts. 54. kurš par, pret. Atturis. Norēdīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Par 54. noraidīts ar vienu balsu pārsvaru. Nākošais ir 55. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 56. kurš par, pret, atturas. Es domāju, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. 56. Beidzam. Balsot, visi nobalsojuši. Pieņemts. 18 pret 11. Mm, pirmais citāts, pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Pret atturs noraidīts. Trešais grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums nākošais, kurš par, atturas, pārbaudīsim. Ceturtais grozījums. Sākam balsot elektroniski. Vēl viens. Negrib balsot, labi. Noraidīts. Piektais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. Sastais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Tagad par visu uh, ziņojumu sākam balsot elektroniski. Beidzam. Vēl diviem vajadzētu tā kā nobalsot, saka priekšsēdētāji, beidzam balsot. pieņemts ar 27 balsīm pār. Apsveiksim referenti. Liels paldies par jūsu pacietību! We... Tikai informācija. Mēs drīz atsāksim mūsu sanāksmi, bet šobrīd mēs gaidam Redingas kundzi. Tā kā lai jums nu, vēl ir pacietība, dažas minūtes pagaidiet. Can I, can I take, Sinclair. Can I take this moment while we're... Es gribētu izmantot eh, šo izm laiku. Pagājušajā nedēļā bija eh, starptautiskā sieviešu diena eh, un Redings kundze ar Baroso. Un es gribētu uzdot jautājumu jums. Eh, kāpēc? Es zinu oficiālu atbildi. Kāpēc? Mm, kā varētu būt, ka cilvēki šeit mm, neapmeklē to un pieci miljoni cilvēku? Eh, pat eh, nevar ierad, es nevaru izmantot savu demokrātiskās eh, tiesības, jo mm, sanāksmes nav koordinētas. Es mm, nevaru pat izmantot savu balsi, lai dotu kādam citam šādas tiesības. Ja jūs man neļaujat ierasties uz sanāksmi, kā jūs varat saukt sevi par demokrāti? Paldies, ka uzdevāt šo jautājumu visi var, eh, protams, saprast, par ko te ir jautājums, jo eh, pirmām kārtām ir eh, noteikumi, kas neatiecas tikai uz mūsu komiteju, bet attiecas uz visām parlamenta komitejām. Un uz brokastīm, kas norisinājās starptautiskajā sieviešu dienā, bija koordinātori uzaicināti no komitejas, un to aicināja komisārs Baroso. Uh, Tātad tie ir eh, koordinātori, eh, kas ir uzaicināti. Un šajā gadījumā eh, tā komisārs Baroso kungs aicināja, un nu tādi ir šie noteikumi, un tie attiecas uz visām komitejām, uh, un e, to mēs nu nevaram ietekmēt, jo e, šī e, diskusija, protams, ir tad jāveic, bet tad jāmaina ir noteikumi. Mūsu komiteja pati nevar izmainīt to, pal, diemžēl. Kad komisāra Redinga ir šeit jūsu informācijai, mēs runājām par pagājušā nedēļas brokastīm, uz kurām es nebiju aicināta. Un uh, ko es jautāju, jūs teicāt, ka jums nav ietekmes uz šiem noteikumiem, bet eh, jūs eh, varat mm, par reprezentāciju runāt, un es kādreiz gribētu eh, tieši runāt par šo reprezentāciju, un tas ir jūsu spēkos, un es gribētu, lai man atbalstītu arī mani kolēģi. Ja kāds mm, neatbalsta manu iekļaušanu, tad es gribētu zināt iemeslus, kāpēc mani neiekļauj. Es varu informēt, ka eh, tas ir eh, vispārējs noteikums, un ja ir eh, Sinklēras kundzes vēlme Es e, mēģināju atbildēt uz jūsu jautājumu, un tā kā tas ir vispārējs e, nosacījums, mēs komitejā to nevaram izmainīt, bet ja ir e, vēlme no Sinklēras kundzes, tad es esmu arī komiteja priekšsēdētāja konferencē, un tur šo jautājumu uzdošu, un tāda ir mana atbilde Sinklēras kundze. Jā, Nu, tagad esam nonākuši pie uh, eh, 14. darba kārtības punkta, un es gribētu ļoti silti sveikt Eiropas komisijas priekšsēdētāju vietnieci Redingas kundzi. Un šobrīd mums ir iespēja eh, pārunāt mūsu prioritātes eh, komitejā ar viņu, un mēs tiešām ceram arī sagaidīt visu informāciju par mūsu kopīgo darbu. Uh, proti vienlīdzības jautājumiem. Tā kā vēlreiz sirsnīgi sveicu un uh, dodu uzreiz vārdu Redingas kundzei Mums ir pusotras stundas laiks, lai mēs varētu apmainīties ar idejām un domām un mm, risināt diskusiju. Es ceru, ka mēs šajā laikā e, ievērosim laiku. E, es ceru, ka mums būs interesanta diskusija. Tātad vēl vienreiz nu silti sveicu Redings kundzi jūs šeit un e, dodu vārdu jums, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam tikušies uh, ar dažiem no jums nepārāk sen, un tagad atkal tiekamies. Bet nu šī jau tāda oficiāla uh, reize, kad mēs varam pārunāt uh, ar jums uh, dzimumu līdztiesību. Un Marijas Nedelčevas un Hovanas Plam uh, ziņojumus es augsti vērtēju, par eh, līdztiesību un nabadzību, un to mēs pagājušajā nedēļā plenārsēdē skatījām. Eh, tas katrā ziņā ir, tie ir ļoti svarīgi elementi, ko mēs eh, ņemsim sev līdz mūsu darbā, jo jūs jau ziniet, ka dzimuma līdztiesība mm, kā mm, mērķi uzstāda, lai tā būtu sasniedzama, lai gan atšķirības, nevienlīdzība ir joprojām būtiska un eh, jo sievietēm joprojām maksā mazāk, un viņas arī nav pārstāvētas lēmumu eh, institūcijās eh, nepieciešamajā mērā. Un, ja jūs priekšsēdāt man atļausiet, tad es tagad apskatīšos, kas ir noticis no pagājušā gada līdz šai dienai. Es domāju, pagājušais gads bija ļoti svarīgs dzimumu līdztiesības jomā, jo pirmo reizi komisija aicināja, lai būtu ieviesta eh, dzimumu līdztiesība visā politiskajā darbā, un tā bija šī sieviešu harta, eh, un 26 komisāri un eh, komisijas priekšstādētājs to parakstīja, un tad nāca šī līdztiesības stratēģija 21. septembrī un rīcības plāns, lai veicinātu dzimumu līdztiesības no 2010. līdz 2015. gadam. Un tas mums tiešām ir tā kā tāds plāniņš, ceļa karte, kas mums jādara, ko mēs darīsim tuvākajos gados. Jo jūs taču atceraties prioritātes. Un es domāju, ka mēs jau varam parādīt kā šī harta iespaido vārtu un kā šis darbs atspoguļojas Eiropas stratēģijā 2020. gadam, jo sievietes tiek iesaistītas. Nu, nu visi arī jautājumi. Tā arī nodarbinātības līmenis 75% līmenī, kas ir stratēģijā 2020 formulēts, to varēs sasniegt tikai tad, ja mēs izmantosim visu potenciālu, arī sieviešu uh, potenciāli. Un ja mēs būtiski uzlabosim sieviešu iesaistu darba tirgo, tātad dzimuma līdztiesība ir ļoti nozīmīgs pīlārs nodarbinātības pamatnostādnēs. Un kādēļ ir aizvien šī atšķirība samaksā? Arī tādēļ, ka ir šī e, problēma ar a, eh, karjeras pārtraukumu un arī eh, sievietes bieži strādā nepilnu darba dienu vai arī mazāk drošās darba vietās. Un a, sievietēm tas ir vairāk nozīmīgi nekā vīriešiem. Tās sievietes skar vairāk. Tāpat ir ļoti nozīmīgs a, ziņojums par a, sieviešu nabadzību un līdz ar to tas vērš uzmanību arī uz a, zamākām pensijām, kā arī uz a, a, nabadzības risku a, vecā gadgājuma sievietēm. Bez tam komisija plāno sastādīt balto grāmatu par pensijām. Tas būs 2011. gadā trešajā kvartālā. Mēs runājam par dzimumu līdztiesību un sociālo iekļautību. O, tas iesaist sevi arī darba vietas. Tā tad vēlreiz jāparaugās uz to, kur mūs vada šī harta. Un visas tās jomas, kurās strādā mani kolēģi, tās iespaido dzimumu līdztiesību. Viena no problēmām, protams, un tā ir arī viena no jūsu prioritātēm, ir privātās un darba dzīves savietojamība. Mēs visi zinām, ka Barcelonas mērķi bērnu aprūpē nav sasniegti. Nu, vismaz nav sasniegti eh, dažās valstīs, vai arī ne tādā līmenī, eh, kāds būtu mums nepieciešams. Dalība valstis eh, vēlas aktivizēt eh, savus eh, centienus. Nu, vismaz tā tas bija teikts pagājušajā nedēļā EPSCO padomē. Bet jūs zinat, mums ir mērķi, ministri saka jā, jā, jā, un nekas nenotiek. Tā tad, nu, patiesi tā ir tāda plaša problēma, ka Barcelonas mērķi bērnu aprūpai nav sasniegti. Tagad profesionālās un ģimenes dzīves savietojamība iesver, ietver sevī arī direktīvu par maternitātes atvaļinājumu, jo zinat, ka situācija ir tāda, kā esam nobloķēti. Jo pirmais lasējums parlamentā mm, to daudz, daudzās dalībvalstīs vērtē kā neakceptējumu, un viņi vienkārši atsakās no uh, diskusijām par šo tēmu, atliek malā un uh, nu, vienkārši nerisina jautājumu. Tas ir, tas mūs sarūktina. Un tas ir arī, uh, kādēļ es, priekšsēdētais kundze, uh, bez jūsu atļaujas esmu. Uh, uzņēmusies iniciatīvu diskutēt šo jautājumu ar prezidentūrām un skatīties, vai mēs nevarētu uh, kaut kā atbloķēt šo līdzinējo blokādi, jo ja katrs paliek savās pozīcijās, tas nepalīdzēs, jo sievietēm tas nenāk par labu. Un kādēļ mēs nevarētu atgriezties pie komisijas priekšlikuma, kas atbilst ILO standartiem un kas neuzliek papildus izmaksas dalību valstīm budžeta taupības pasākumu laikā? Un varbūt, ka tas varētu būt kā pamats izmantojums kompromisam. Un es gribētu pievienot vēl šīm ļoti labajām idejām, kādas ir izteiktas parlamenta grozījumos šo tilta klauzulu starp maternitātes atvaļinājumu un citām vecāku bērnu kopšanas atvaļinājumu formām. Varbūt, ka diskutējam par diskusiju par šo, varētu būt kā ceļš, ceļš lai izkļūtu no blokādes jāsaka, kas var tikt eh, paveikts, un Ungārijas eh, prezidentūra nododot, nu, teiksim, lietas eh, poļu prezidentūrai, var pārliecināt dalību valstis, aizmirst viņu sarūktinājumu un um, sākt um, raudzīties uz uh, iespējamo izēju. Es uh, zinu, ka sieviešu uh, uh, un līdz, dzimumu līdzsvarības lietu komiteja uzmanīgi rautās arī uz uh, tēva uh, bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un uh, jaunumi šajā jautājumā būs ap vasaras laiku, tie būs ļoti konkrēti, redzami, lai redzētu, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Tātad šis uh, pētījums, un arī pētījums par atkarīgajiem ģimenes locekļiem un atvaļinājumu šai sakarā ir sākts, lai redzētu, kāda ir situācija dalībvalstīs un kāda pasākuma būtu veicama ES līmenī. Par to varēsim konkrētāk runāt uh, gada beigās. Tagad par algas atšķirībām samaksās, ko saņem vīrieši un sievietes. Es domāju, ka mums jāturpina strādāt uh, pie caurskatāmības. Jo Daudzi cilvēki vienkārši tik labi neapzinās šo uh, problēmu tieši tagad. Tātad viss tas, ko esam uh, padarījuši līdz šim, un visi mūsu centieni, lai sasniegtu vienādu atmaksu. Un tas ir uh, pirmo reizi 5. martā izteikts. Tā ir iniciatīva, kur būtu plašāk jāizmanto. Bet kādēļ 5. martā? Nu, gluži vienkārši tādēļ, ka tas ir tas brīdis, kad um, tiek aprēķināts uh, vidējais ienākums vīriešiem sievietēm. Un praktiski tā ir tā diena, no kuras sievietes uh, sāk saņemt uh, algu. Un uh, iznāk, ka 63 uh, dienas uh, sievietes strādā bez uh, atmaksas. Tātad vien, nu, jāskatās, kā šo atšķirību, kā šīs atšķirības mainās. Un mani, man pakļautie dienesti ir sākuši pētījumu, lai novērtētu sociālo un ekonomisko um, ietekmi. Tas būs gatavs 2011. gada septembrī. Caurskatāmība ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs analizēsim to. Un priekšnētais kundze būs vairāki pētījumi. Viens eh, vasarā par mm, paternitātes atvaļinājumu un septembrī par eh, atšķirību algās un arī gada beigās šis eh, kopšanas atvaļinājuma jautājums tiks skatīts. Tātad tie nu tādi ļoti labi pamatdokumenti mūsu darbam. Nākošais nozīmīgais jautājums, par kuru gribēju runāt, tā ir vardarbība pret sievietēm. Jūsu ziņojums priekšstādājs kundze atsauc uz ļoti nozīmīgiem punktiem un piemin tos. Un uh, piekrītu daudzām jūsu bažām, un kā jau uh, solīts, upuru uh, tiesību pakotne tiks uh, uh prezentēta šī gada maijā. Uh, Tajā uh, mēģināsim nodrošināt to, uh, ka uh, upuri, uh, tie ir sievietes, kas ir vardarbības upuri un ka tām ir pieeja viņu uh, tiesībām un arī tiesības saņemt aizsardzību, kas ir tām nepieciešama. Būs uh, likumdošanas. Uh, prieklikumi, bet arī finanšu atbalsts nevalstiskām organizācijām, pašvaldībām, attīstot starp tautiskus projektus, lai apkarotu uh, vardarbību pret uh, sievietēm, bērniem un jauniešiem. Tātad tas ir darbs, kas turpinās, un es domāju, ka šī upura pakotne būs ļoti nozīmīga arī šai komitejai. Un tagad uh, nākošais jautājums, ar to esmu intensīvi strādājusi pēdējo nedēļu laikā. Tā ir sieviešu iesaiste lēmu pieņemšanā. Jūs zinat, ka progress ir ļoti lēns, ir bijušas daudzas un dažādas diskusijas. Arī sieviešu dienas kontekstā es neatkārtošu visus šos jautājumus. Jūs varbūt arī redzējāt šīs publikācijas par sieviešu vienlīdzību um, biznesa pasaulē, lēmu pieņemšanā un arī statistiku par um, biežāko tāto uzņēmumu valžu sastāvu. Un arī diskusijas par šo jautājumu ir eh, sākušās. Tā tad uh, diskusijas ir sākušās uh, brīvprātīgi ar uh, augstāko sieviešu iesaistāt 30% 2015. gadā un 40% 2020. gadā, kā mērķis ir noslēgts. Es aicināju uh, 2012. gadā līdz šim uh, datumam uh, parakstīt dokumentus un ne tikai uh, runāt, bet arī konkrēti rīkoties valdēs. Ja ievēlot uh, sievietes vadošos amatos un uh, aizvietojot tos uh, valžu locekļus, kas uh, atstāja darbus, aizvietojot tos ar kvalificētām sievietēm. Es vienmēr to pasvītroju kvalificētas. Mēs uh, negribam Mēs negribam uh, vienkārši uh, tādu sieviešu kvotu. Mēs uh, vēlamies, lai sievietes strādātu valdēs, jo tās uh, var uh, darīt šo darbu, jo viņas uh, labi strādā un uh, vēlas uh, palīdzēt uh, uzņēmumiem attīstīties labākajā veidā. Kā arī aktīva uh, sieviešu pieņemšana darbā, vidējā un augstākā līmeņa menedžmentā. Uh, ir skatāms jautājums, un tas ir vien, tā ir viena no mūsu uh, prioritātēm. Atsaucoties uz Kratsas konzas ziņojumu, kas uh, uh nodarbojas ar, ar šo jautājumu, jāsaka, mēs uh, piekrītam tam, ka lielām kompānijām, lielām uzņēmumiem vajadzētu dot, nu, kā lai saka, iespēju dot konkrēts pasākums, tā redzam, īstenot un uh, paaugstināt uh, sieviešu uh, dalību augstlīmeņu Uh, lemšanas uh, institūcijās. Pirms nākošu, kad varētu tikt pieņemti kādi pasākumi, ja tas tā nenotiek. Un jāsaka, tas ne tikai dzimuma līdztiesības jautājums. Un sievietes var dot savu ieguldījumu uh, darījumu pasaulē. Un tas ir, nu, kā lai saka, tas vēstījums biznesa pasaulē, ka kvalificētas sievietes ir pieejams darba tirgū. Tas ir tikai jautājums. Uh, Um, izmantot um, viņu potenciālu un arī eh, dot viņām iespēju strādāt tādās, mm, tādos amatos, kur tās var veikt ļoti nozīmīgu darbu. Un es domāju, ka mūsu um, cīņa vainagosies ar to, ka sievietes būs arī top menedžmenta pozīcijās. Paldies! Vam tak! Liels paldies, Redings kundzei! Un es eh, at, uzsākšu diskusijas tagad, un mums jau ir vesela rinda jautājumu šajā jomā. Es gribētu tikai tieši informēt jūs par to, ka mēs eh, cerējām, ka mums būs laiks līdz 11.30. Diemžēl Redingas kundzei ir 11.15 jādodas prom, un tāpēc es aicinu kolēģus apzināties šo faktu, lai mēs varētu ievērot mūsu laika grafiku un uh, paspēsim gūt atbildes uz kolēģus dotiem jautājumiem. Vispirms es gribētu dot vārdu uh, Matijas kundzei, kas ir mūsu referente uh, komitejā budžetu un likumdošanas programmā. Matija, lūdzu, jums vārds. Io mi volevo in particolar modo concentrare su due domande. Jā, es vēlētos izteikties īsi par diviem jautājumiem, lai arī citām kolēģiem dotu iespēju runāt. 2008. gadā sieviešu komiteja pieņēma Bauers kundzes ziņojumu, kurā komisija tika lūgta e, precizēt konkrētus pasākumus, lai atšķirības atalgojumā starp vīriešiem sievietēm mazināt, bet 2011. gadā mēs konstatējam, ka uh, būtiski panākumi nav gūti. Kādas pasākumas komisija gatavojās spērt, lai cīnītos pret diskrimināciju, kas nebeidzās. Līdz ar to sievietes ir arī pakļautas lielākam nabadzības riskam. Otrs jautājums. Par to tiek diskutēts arī atsevišķos nacionālos parlamentos, tie skaitā Itālijas parlamentā. Likums par sieviešu kvotām privātos un eh, privātu un valsts uzņēmumu valdēs. Eh, sākotnēji es eh, iebildu pret to, jo es negribēju sievietes pielīdzināt citām grupām, sabiedrības grupām, kas ir īpaši jāaizsargā, bet starp laikā es tomēr to uzskatu par fundamentāli svarīgu uzdevumu, jo Dažas sievietes arī tika ievēlētas šeit parlamentā tikai tādēļ, ka ir šāda sieviešu kvota. Pretējā gadījumā arī Eiropas parlamentā būtu joprojām mazāk sieviešu, bet īpaši uzņēmumos sievietēm ir grūti izvirzīties uh, vadībā. Vai komisija bez sieviešu kvotām paredz vēl cits pasākums, lai uh, sievietēm ļautu uh, nokļūt uh, valsts un privātu uzņēmumu vadībā. Par to tieši bie, tiek bieži diskutēts Francijā un Nīderlandē. Tās ir divas valsts, kas jau ir vadošas, un mēs ceram, ka arī Itālija drīz sakos viņu piemēram, bet ko ierosina komisija? Paldies, tagad Brantners kundze, lūdzu. Dank. Paldies. Runāšu par kaut ko, ko arī Matēras kundze jau ļoti labi izklāstīja nu pat proti atšķirīgais atalgojums vīriešiem sievietēm peigēp angļu valodā. Ir pētījumi Vācijā vismaz, kas pierāda, ka arī neņemot vērā tādas faktoras kā e, karjeras pārtraukšana dzemdību dēļ vai mm, daļai nodarbinātība, joprojām ir 8% atšķirība Vācijā, un kas acīm redzot ir tikai tādēļ, ka uh, ir uh, vīrieši un sievietes. Ko mēs darīsim ar šiem 8%? Tā tad ir runa ne tikai par daļai darba laiku un tam līdzīgi. Jūsu uzdotais jautājums ir pareizs, mums ir nepieciešama caurskatāmība, bet ne tikai uzņēmumos, bet attiecībā par alda atšķirībām, bet te jau nepietiks ar kampaņu, bet mums ir nepieciešama likuma projekta. Un te ir Baueras 2008. gada ziņojums ar lieliskiem priešlikumiem. Uh, Jūs teicāt, ka jūs tagad pētījumu e, izdarīsiet, bet taču ir jau tūkstošiem pētījumu par šo jautājumu. Vai mums ir vajadzīgs kārtējais pētījums, vai mums nav vajadzīgi drīzāk e, konkrēti likumdošanas iniciatīvas, kas jau gadiem ilgi ir ieteikts un ko mēs zinām. E, man ar nav iebildumi pret vienādu atalgojumu dienu. Žēl tikai, ja 4. martā tika aicināts uz to, ka tas 5. martā notiks, uh, jo tās nekādi nedod sieviešu organizācijām Eiropā pasaulē mobilizēties. Šodien taču bija jau jaušam, tādēļ es vēlētos, ka tad, ja jūs izdariet kampaņas, tad lūdzu tā, lai tas tiešām būtu arī iedarbīgs. Paldies, un tagad vārds priekšsēdētāja vietniecei Estrēlas koncei lūdzu. Obrigada, senjora prezidenta. Paldies, priekšsēdas kundze, komisāras kundzes sirsnīgi sveicu mūsu komitejā. Lieki nerunājot riņķī, es tagad tūliņ pat pieķeršos galvenajam. Protam, kas ir arī man galvenais jautājums, kā uh, uh, referentei māšu aizsardzības direktīvai. Jūs ziniet, ka Eiropas parlaments ar plašu vairākumu ir atbalstījis šos priekšlikumus, kas tagad ir nosūtīti padomē izskatīšanai, un tagad mēs gaidām padomes atzinumu. Mēs zinām, ka padomi joprojām nevelta šim jautājumam pienācīgu uzmanību. Joprojām eksistē būtiskas problēmas dažās dalību valstīs, un cik es zinu, Ungārijas prezidentūras vadībā līdz šim vēl nekas nav ticis darīts šajā jautājumā. Bija Bēļģijas prezidentūras pirmā iniciatīva, un tagad patiesībā mēs rēķinājāmies ar to, ka Ungārijas prezidentūra virzīt šos jautājumus tālāk uz priekšu, lai Polijas prezidentūras vadībā sarunas varētu tikt noslēgtas. Ģimenes, sievietes, bērni visā Eiropā pamatoti gaida no mums rīcību e, šajā jautājumā. Paldies par visu, ko komisija jau ir darījusi, lai palīdzētu mums no šī sarunas strupceļa izkļūt, bet es domāju, ka īstus panākumus gūsim tikai tad, ja visas institūcijas parādīs elstību un gribu turpināt sarunas Līdz šim no padomes puses, kā jau es sacīju, Ungārijas prezidentūras vadībā nav izdarīts neviens solis šajā virzienā. Mēs vēl gaidām, gaidām, ka visas puses parādītu labu gribu. Atgādināšu komisārs kundze, eh, komisijas viceprezidenta skundze, ka vienkārši nav iespējams parlamenta priekšlikums tāpat vien ignorēt. Parlaments ar Lisabonas līgumu ir ieguvis plašākas pilnvaras, un savu viedokli ir nepārprotam paudis, tās padomē arī ir pienācīgi jāņem vērā, un arī komisijai. Līdz ar to pievēršos pētījumiem par vecāku atvaļinājumu finansiālajām sekām vai ietekmi. Komisija tagad veic šādu pētījumu. Līdz vasarai laikam tas varētu noslēgties. Un man interesētu, vai šeit ir liela atšķirība ar pētījumu, kuru, e, kas tika veikts pēc Eiropas parlamenta lūguma. Vai jūsu pētījums e, attiecas uz visām dalībvalstīm, jo Eiropas parlaments taču arī ir jau e, lūdzu sagatavot pētījumu, kas attiecas uz māšu atvaļinājumu. arī tēva atvaļinājumu, un tika teikts, ja tikai 1,4% vairāk sieviešu gūtu piekļuvi darba tirgumu, tad šī eh, mātes atvaļinājuma pagarnāšana tiktu izlīdzināta un arī tēva atvaļinājumu eh, radītie, ja tā teikt, zaudējumi. Raugoties uz 2020 stratēģiju, tās mēķi arī ir darbiet ražīšana, īpaši tagad sievietēm, un tūlīt arī beigšu savu intervenci, tikai maza iebilde vēl par kvotu jautājumu. Privātajā ekonomikā īpaši uzņēmuma valdēs Šo iniciatīvu mēs atbalstam, bet es gribētu izdarīt svarīgu atšķirību. Tā nav sieviešu kvota, tā ir dzimumu kvota, tā es to dēvētu, tāpat kā politikā. Tātad līdztiesības eh, likumi vai dzimuma vienlīdzības likumi, kas eksistē uh, dažādās dalībvalstīs patiesībā attiecas uz abiem dzimumiem. Varbūt, ka nākotnē mums, ņemot vērā demografiskās izmaiņas, būs nepieciešama vīriešu kvota. Tātad attiecībā uz abiem dzimumiem ir šī viena dzimumu kvota. Uzņēmumiem tad arī būtu jāprasa atskaitīties par to, ka 30% sieviešu ir pārstāvētas uh, uzņēmuma valdē. Mums nāksies arī atzīt abu dzimumu stiprās un vājās puses, tātad mums ir vajadzīgi uh, uzņēmuma valdēs kvalificēti vīrieši un sievieti. Paldies, tagad vārds Tomsins kundzei. Paldies, gribētu Redings kundzi jūs apsveikt ar paziņojumu 1. mārta paziņojumu par sieviešu pārstāvniecību uzņēmumu valdēs. Es domāju, ļoti labi, ka jūs eh, pat vis Eiropas nomaļāko reģionu laikrakstos šo jautājumu pacēlāt eh, un parādījāt, ka sievietēm ir milz potenciāls. Un Eiropas parlamentam tagad arī vienmēr ir šis jautājums, kā mēs vislabāk varam izmantot savus resursus izēvielas, bet par sievietēm mēs maz runājam šajā kontekstā. Es jums varu apstiprināt, ka no sieviešu komitejas puses mēs šo kampaņu arī virzīsim eh, sievietes um, ir uzņēmīgas, women mean business, un tad, tad mums ir joprojām pārāk maza ietekme ekonomikā svarīgi lēma tiek pieņemt bez mums, un ja sievietes, kā jau daudz ir teikuši, būtu bijušas finanšu sektorā, varbūt, ka krīze nebūtu tādā eh, apjomā nemaz bijusi. Tātad paldies par jūsu centieniem un atbalstam komisijas darbu, eh, dzimumu līdztiesības jautājumā. Vēl viens jautājums, kā ar mums pašiem pagājušā gada maijā, martā. Mēs arī ļoti progresīvi iniciatīvu startējām ar sieviešu hartu, kas ir, e, tiek implementēta komisijā, bet katru reizi, kad mēs saņem paziņojumu no komisijas, pagājušajā nedēļā mēs no Oettingera saņem vienu par energoefektivitātes plānu, par daudz darbiet radīšanu, daudz apmācības, plašām apmācībām vārds sievietes, vārds dzimumi nav šeit pieminēti Tātad runājot par pāriem komisijas eh, ģenerāla direktorātiem, mums jāsāk strādāt, lai šis mērķis eh, iegūtu konkrētu saturu. Es pati gribētu ierosināt, uzaicināt šeit Tingeru kungu. Viņš laikam nav nekad dzirdējis par dzimumu jautājumiem, pat ja viņš harti ir parakstījis. Gal galā es gribētu arī pievērst uzmanību vienādas samaksas, vienlīdzīgas samaksas jautājumam. Direktīvā tiek teikts, ka mums ir jānodrošina vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu. Viens veids, kā uz to tiekties, ir caurskatāmība, bet ir vēl viena problēma. Arotbiedrības manā valstī Dānijā ir apvienojušās un veikušas plašu pētījumu Un mēs uzskatām, ka ir vēl viena problēma attiecībā uz vienlīdzīga atalgojumu. Viņām ir nepieciešama komisija, lai definētu vienlīdzīga uh, eh, darba, um, vienlīdzīgu darbu, jo uh, ir lūk šis princips vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu, bet kā mēs varam uh, to nodrošināt, ja mēs neesam definējuši vienlīdzīgu darbu? Došu piemēru. Vīrietis, kas maksā uh, parlamenta ārienē, viņš droši vien saņem lielāku atalgojumu nekā sieviete, kas maksā iekšpusē. Mums ir jāzina, vai darbs, ko viņa veic, ir vienlīdzīgi vērtējams. Tāpēc es gribētu jūs aicināt izstrādāt šādus praktiskus risinājumus, tajā skaitā vienlīdzīgi darba definīciju sniegt, lai eh, Eiropas arotbiedrības varētu uz to atsaukties attiecoties uz. Oi, atsauties, tiecoties uz vienlīdzīgas īsamaks. Paldies, un tagad Paranovas kundzei vārdu dosim. Ja es gribētu pateikties par visiem ieguldītajiem darbiem, un jūsu mandāta sākumā, kad mēs uzdevām jums jautājumu, jūs teicāt, ka, nu, jūs ātri sniegsiet mums programmu un arī zināmas likumdošanas pakotnes. Mans jautājums ir sekojoši jau tam, ko Tomson kundze teica. Ja mēs esam sasnieguši 40% slieksni sievietes augstākajās eh, politikas eh, vietās vai eh, menedžmentā. Es domāju, ka tad kāds uh, likumdošanas priekšlikums par kvotām nebūtu vajadzīgs, bet mēs esam vēl ļoti tālu no tā. Un ir arī uh, tādas dalība valstis, kur uh, algu atšķirības pārsniedz 30%. Kā jums šķiet, vai ir šobrīd pietiekoši, ja mēs vienkārši aicinām, lai kompānijas vairāk izvirzītu augstākos amatos sievietes, ja mums ir vajadzīgs kaut kas stingrāks, proti kvotas vai citi instrumenti, ko varētu izmantot? Mans otrais jautājums ir par e, šo maternitāti, jo tas varbūt neatiecas tikai uz jums vien. Mums, e, mēs esam atklājuši to, ka ir liela nevienlīdzība dalību valstīs e, šajā mirstībā. Un tas mums liek, pat varētu teikt, ko jūs domājat tur darīt, vai jūs nāksiet ar kādiem priekšlikumiem, un vēlreiz apsveikums eh, par balto grāmatu um, attiecībā uz pensijām, bet es īpaši aicināšu pievērst uzmanību sieviešu nabadzībai un ceru, ka šai problēmai atķersieties klāt. Paldies! Paldies, Parvanovas kundze! Un tagad Boskortas kundzei dosim vārdu, lūdzu. Thank you, dear chair. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Man ir jautājums, eh, tāds īsts jautājums man ir. Un tas ir attiecībā par likuma pakotni par uh, upuriem. Jūs, komisāri, īsi pieskārāties šai tēmai. Man ļoti interesē šīs debates. Uh, un eh, kādi tad jums ir plāni, eh, lai jūs varētu aizsargāt eh, upurus, jo mm, parastā praksa ir tāda, ka tas nenotiek. Jūs šobrīd teicāt, ka mēģināsiet harmonizēt kriminālu liet, likumu, un vai esat to jau darījuši? Vai jūs esat ņēmušies vērā to arī uh, Eh, šajā pakotnē, ka ir runa par upuriem. Vai eh, esat domājuši par eh, upuru tiesībām, nākt ar priekšlikumu par Eiropas Savienības stratēģiju, lai apkarot visādu veidu vardarbību pret sievietēm? Jeb esat, kā to efektīvi un konkrēti darīsiet? Un vēl viens jautājums, ko es labprāt gribētu uzdot, ir Eh, kādi eh, būs turpmākie soļi, lai eh, izveidot tā tas augto observatoriju vardarbības pret sieviešu izskatīšanai un ko jūs domājat tur konkrēti darīt. Jo jūs taču esat mm, jau ziņojuši, ka piemēram arī 2010. gadā būs stratēģija pret e, šo te vardarbīgo dzimumu orgānu kropļošanu. Ko jūs par to domājat? Runājot par šo te vienlīdzības institūciju, e, ka nav šādu indikātoru, lai skatītu tālāk. Un, un tagad Blinkvietas kundzei lūdzu vārds. Ačiū, ponia pirmininkė, <clears throat> gerbiamo komisarė, aš tikrai uh, Sveikinu jūsu gerai. Paldies, e, komisārs kundze. Es augsti sveicu jūsu iniciatīvu par e, to, ka vajag iesaistīt vairāk sieviešu kompāniju valdēs. Uh, Taču gribētu jums jautāt par sieviešu pozīciju Eiropas Savienības institūcijās, komisiju, parlamentu un dažādās padomes. Vai jūs nedomājat, ka Eiropas komisijai vajadzētu nākt ar kopīgu iniciatīvu par dzimumu vienlīdzību tieši šeit? it īpaši ņemot vērā uh, sieviešu uh, vadošās pozīcijas Eiropas institūcijās. Tas būtu kā labs piemērs, kad uh, mēs pēc tam runātu ar biznesa pārstāvjiem un aicinātu ieviest vairāk sieviešu menedžmenta valdēs. Otrs mans jautājums ir sekojušais. Vai Eiropas komisija gatavojas paziņot kādu īpašu gadu, uh, Eh, kas būtu veltīts eh, par eh, cīņu ar vardarbību pret sievieti, jo parlaments to ir vairāk kārtīgi aicinājis jums darīt. Un trešais jautājums. Kāds ir direktīvas status Eh, attiecībā par cīņu pret diskrimināciju. Es domāju, ka šī eh, direktīva ir tā kā nolikta malā, jo eh, nav vienošanās ar dalībvalstīm. Taču šī antidiskriminācijas mm, direktīva ir ļoti svarīga dzimumu mm, izpausme. Vai šī direktīva ievēr, ieraudzīs dienas gaismu? Paldies, nākošajai runātāji vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es eh, tiešām atbalstu jūsu lielos darbus, esmu uzklausījusi jūs ar lielu interesi. Eh, jūsu viedokļi ir ļoti specifiski un jūs esat ļoti ieinteresēti. Kas attiec uz dzīmumu vienlīdzību, jūs šo lietu jau esat dekādēm runājusi. Mans jautājums arī būs ļoti specifisks. Eiropas Savienības līgums un otrais pants prasa, lai uh, būtu uh, dzimumu līdztiesība. Tāpat arī uh, pa pamattiesību hartā ir teikts. Un pirms pieciem gadiem Eiropas padomes laika visi uh, līderi atbalstīja šo lietu, taču uh, valdības un institūcijas izsaka savu viedokli, taču uh, mēs uh, zinām, ka šie vadītāji bieži maina savus amatus. Un proti, vai Eiropas komisija ir apspriedusi īpašus soļus, kas balstītos uz pašreizējo likumdošanu, ja kāds e, nepilda prasības, tad ir nepieciešami zināmi mēri, ir jābū, jāspēr zināmi soļi, lai visus e, šos e, nosacījumus ieviestu dzīvē. Vai jūs esat to pārdomājuši, vai jums ir kādas rekomendācijas? Paldies, Ovīras kundze. Nākošā runāta Romīro kundze. Lūdzu, jums vārds. Gracias, Presidenta. Gracias, señora Reding. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es labprāt gribēju atgriezties pie tā paša <coughs> temata, par kuru Voskorts kundze pieminēja, runiet par vardarbību pret sievietēm. Ungārijas tieslietu ministrs Tam es uzdevu jautājumu par vardarbību pret sievietēm un par uh, sieviešu skaitu, kas ir nogalināts uh, Ungārijā. Un viņš nevarēja sniegt uh, nekādas uh, skaitļas. Spānijā tas vispār nav uh, iedomājams, ka šāds skaitlis nebūtu zināms, jo laikrakstos uh, notiek mobilizācija ciemos, pilsētās, ja uh, sieviete tiek nogalināta, nu, cilvēki zina un mobilizējas. Uh, Un nevar nemaz iedomāties, ka citās uh, valstīs sieviešu nodāvēšanas nemaz netiek uh, ievērotas. Un es gribētu zināt, kas uh, ir noticis ar Eiropas novērošanas iestādi. Cik upuru uh, ir vai ir informācija par to? kā izskatās ar šo novērošanas institūciju, vai tā būs, kur tā atradīsies. Un kādēļ nav progresa un kādēļ nav pieejami dati. Un tad gribu uzdot jautājumu par Eiropas aizliegumu tuvoties kādai personai aptuveni pirms gada. Mums teica, ka būs izvērtējuma pētījums pievadīts, ievadīts, un vai sakiet, būs kāds mehānisms, jo šogad taču vajadzētu, nu, vismaz būt kā tā informācija par šo tēmu, un es gribētu zināt, kādas uh, Eh, kāda lēma ir pieņemta? Vai ir tādi eh, lēma pieņemti par aizliegumu tuvoties kādai personai? Bet es domāju, ka šāds pētījums eh, būtu nepieciešams, jo ir upuri, un līdz ar to tā būtu tāda nozīmīga informācija. Tādēļ es gribētu zināt, cik daudz tādu lēmumu ir, cik daudz tādu aizliegumu kontaktēties Eiropā ir. Man teica, ka tas būs pavasarī, pēkšņi runā par to, ka tas nedaudz ilgāk būs, cik daudz upuru ir eh, zinām. Un kas eh, notiks tad, ja būs eh, tādas valsts, kurās būs civiltiesiska, civiltiesiski soļi ievadīti un arī citādi sodi? ir valsts, kurās rīcība ir savādāka, un kā būs ar apusējo atzīšanu? Paldies. Paldies, es redzu runātājs sarakstā vēl 11 kolēģis, kolēģus, kas grib izteikties, un tāpēc es aicinu jūs mēģināt ierobežot savus uzstāšanās runas. Un tagad gribētu dot vārdu Jeskiļevskas kundzei, un pēc tam Eh, Redingas kundzei, lai tā atbildētu uz pirmo jautājumu daļu. Bet vēl vienreiz es eh, pilnīgi aicinu, eh, atcerieties, cik daudz laika mums ir. Lūdzu, jums vārds. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Postaram się najkrócej jak potrafię. Ja mam nadzieję, że Polska. Paldies. Es ceru, ka Polija, kas drīz kļūs par prezidējošo valsti, izstrādās kompromisus par šiem te vecāku pabalstiem un vecāku atvaļinājumiem, jo šobrīd mēs eh, runājam par to un eh, tieši par to arī jums gribēju uzdot jautājumu. Ir ļoti labi, ka mēs uzsveram eh, māšu jautājumu, taču nevajadzētu atcerēt, nevajadzētu aizmirst arī mātes, kurām nav bērnu un um, iespējas adoptēt bērns. Jo tāpēc es gribēju jautāt, vai jums ir kādi plāni vai risinājumi, um, minimālie risinājumi eh, par uh, adopciju atvaļinājumiem. Jo uh, tur ir lielas atšķirības. 2007. gadā Polijā, ja jūs uh, vairāk kā 12 mēnešu vecu bērnu eh, adoptēt, tad jūs eh, nepienākas nekāds atvaļinājums. Un eh, šobrīd nu, mums ir tāds pats šis atvaļinājums kā ehm, bērnu dzimšanas atvaļinājums. Un tieši ko jūs domājat par to darīt? Paldies! Un tagad došu vārdu Redingas kundzei, lai viņa atbildētu uz pirmo jautājumu kopumu. Lūdzu! Paldies, ja atļausiet, es eh, apvienošu atbildes, jo mm, vairāki parlamentārieši eh, prasīja līdzīga veida jautājums. Eh, sākšu ar vardarbību pret sievietēm. Es esmu solījusi, lai būtu šī upuru pakotne pavasarī, jo es solīju to sākotnēji un eh, tā arī nāks eh, klajā pavasarī. 11. maijā, manuprāt, tas notiks. Tā kā tā parādīsies. Un uh, tur būs kā juridiskie uh, mēri un pasākumi, tāpat arī finanšu uh, pasākumi iekļauti. Un uh, tas būs tā kā arī tāds ceļa plāns, Tātad tas eh, nebūs viss ar vienu šāvienu, bet eh, mēs eh, turpināsim strādāt un attīstīsim arī nākotnes nosacījumus. Ļoti konkrētie jautājumi par aizsardzības orderi. Es virzīšu tālāk likumdošanas darbu par uh, civiltiesiskajiem jautājumiem, un likumdošana tiks eh, celta galdā arī attiecībā uz kriminālu pasākumiem. Ja būs kādi grozījumi uh, iesniegtajā tekstā, tad mums būs divi pilnīgi atbalstoši teksti, jūsējais par krimināliem pasākumiem, uh, un tad mēs apvienosim šos divus kopā, un tie noseks visas eh, likumdošanas iespējas, kas mums ir nepieciešams, lai mums tiešām būtu īsta aizsardzība. Tik daudz eh, par mm, šo. Es domāju, mēs esam uz pareizā ceļa. Es strādāju arī ar padomi, lai teksta grozījumi, kas ir iesniegti, Tur ir ļoti maz grozījumu, kas ir nepieciešami. Un tad lietas varētu virzīties uz priekšu ļoti ātri, jo ir arī cita alternatīva, un tā ir tā, ka es eh, nāktu ar tekstu arī par kriminālu lietām. Bet tas, manuprāt, nav nepieciešams ja ir iesniegtie grozījumi. Es domāju, ar to pietiks. Un tas ir tas eh, mūsu tālākās darbības ceļš. lai mēs varētu veikt konkrētus pasākumus. Runājot par sieviešu dzimuma orgānu kropļošanu. Es esmu aicinājusi e, dzimumu līdztiesības institūcijai nākt e, klajā ar datiem, lai mums būtu analīze e, un mums ir par upuru tiesībām arī ceļu plāns un kad mums būs visi nepieciešamie elementi no uh, dzimuma institūcijas, tad acīm redzot 2012. gadā es nākšu klajā ar juridisko tekstu. 2013. gadā man saka priekšā. E, tad būs šie instrumenti nākuši klajā. tur, kur mums ir nepieciešama mm, dzimumu līdztiesības institūta mm, pētījumi. Mm, es esmu aicinājis sniegt datus arī par vardarbību pret sievietēm, un vienījas Vīnes institūts eh, strādā pie tā. Es esmu apmeklējusi abas institūcijas, uh, un eh, aicinājusi tās nedublēt savu darbu, bet gan eh, palīdzēt viena otrai. Tā kā šos divus jautājumus par sieviešu mm, dzimumu orgānu eh, kropļošanu, tas šobrīd ir jau šo institūciju aprūpē un darbs tiek darīts. Jautājums par algām, par algu atšķirībām Es esmu uzsākusi eh, darbu pie caurskatāmības procesa, jo eh, caurskatāmības un apzināšanās kampaņas eh, ar tām mēs varam samazināt šo algu atšķirību. Es šobrīd skatos, kādi ir rezultāti, analizējam kampaņas, uh, kas jau ir notikuši, jo mums bija 2009. gadā kampaņa, mums bija 2010. gadā kampaņa, un mm, mums ir institūcijas, kas mums ir palīdzējušas organizēt to, un tās tātad 308 eh, eh, partneru organizācijas dalībvalstīs. valstīs un e, tām ir jāsaka tāds pozitīvs skats attiecībā uz kampaņu efektivitāti. Es jau esmu e, stājusies kontaktos ar e, tām, lai mums būtu 2012. gada vienlīdzīgās algas diena. jo nu, tā būtu šā, šī sistēma, ko mēs esam uh, pirmo reizi uh, izbaudījuši šogad, un pirmo reizi mums tas bija Eiropā. Un mēs jau tagad gatavojamies nākošu gada pasākumiem kopā ar mūsu partneru organizācijām. Uh, es arī varbūt neesmu par šī gada pasākumu pārāk apmierināta, bet tā bija pirmā reize. Un tagad mēs jau uh, sākam ilgtermiņa gatavošanos šim pasākumam, lai tas būtu trāpīgāks nākošais gads. Katrā ziņā visi uzskata, ka ideja ir laba. Nu, tas tā ir tāda ideja, ko nu, ļaudis ieklausās tajā. Un ar mūsu partneru organizācijām mēs uh, eh, mēgsim to panākt pēc iespējas trāpīgāku. Un partneru organizācijas um, saņems komunikāciju materiālus par šo kampaņu. Un jāsaka, saņems jau diezgan drīzā laikā. Runājot par uh, vecāku atvaļinājumiem. Nu, lietas ir tādas, kādas tās ir. Jūs esat nobalsojuši ziņojumu par ziņojumu. Jūs ziniet, kas ir šajā ziņojumā teikts, un padomu saka nē. Un tāds, nu, ir tas stāvoklis. Un, ja e, visi paliek stāvot savās pozīcijās, tad nekāda kustība nenotiek. E, Beļģijas prezidentūra jau e, mēģināja ar dalībvalstīm pārnāt šo lietu, un dalībvalsts teica nē. Ungārijas prezidentūra arī dzen ir organizējusi sanāksmes, lai e, šīs lietas virzītos. Taču, jāsaka, pagaidām nekas nekustās. Es arī esmu iesaistījusies un e, e, mēģinu veikt diskusijas savādāk jo ja eh, padome eh, tikai eh, diskutē parlamenta ziņojumu, tad rezultāts būs nē. Tāpēc mēs runājām par kaut ko citu, lai abas puses varētu sākt kustēties. Un es ceru, ka Polijas prezidentūra, kas visu šo jautājumu par e, vecāku atvaļinājumiem augstu e, dienas kārtībā iekļaus, tad es ceru, ka būs panākumi. Vienīgais, ko es e, lūgtu no jums, nekļūt par spītīgiem attiecībā uz savu uh, tekstu. Jo, lai lietas um, izkustinātu no vietas, visiem ir jāizkustās, arī parlamentam. Tas būtu vienīgais veids. Un tas arī ir iemesls, kāpēc es teicu, eh, sāksim eh, diskusiju par šo pasarelles klauzulu vai eh, tilta klauzulu. <coughs> Jo mm, līdz ar to, es domāju, tas ir ļoti svarīgs jautājums un uh, dalībvalstis, kuras negrib to nepavisam uh, veikt kustību, tās varētu vismaz uzsākt diskusijas runāsim par šo klauzulu un paskatīsimies, e, kur mēs nonāksim. Vismaz šajā ziņā, šajā ziņā man tas liktos kā tāds uh, izējas ceļš. Mēs, protams, atgriezīsimies un stāstīsim, kā tad vispār lietas virzās uz priekšu. Nu, par kvotām. Es domāju, man pat uh, nav jābūt uh, vēl specifiskāk jāizsakās. Es esmu daudz jau runājusi par šo jautājumu. Uh, Jūs ziniet, ka mērķis ir ļoti skaidrs. Jūs ziniet, arī datumi ir ļoti skaidri - 8. marts 2012. gadā. Nu, un e, starplaikā es esmu e, gatava nākt klajā. Ar, es strādāju pie likumdošanas dokumentiem, e, lai mēs būtu gatavi ja mums e, vajadzīgs būs 2012. gadā pieslēgties, bet tagad es mēģināšu līdz tam laikam e, pie nu, tādām lielām kompānijām, lai viņas nu, iznāktu no e, klusēšanas un publikai stāstītu, kā viņām iet. Jo pēdējā ekonomiskā spiediena dēļ divās um, nedēļās uh, gandrīz katru dienu jau lielās kompānijas e, ievēl kādu sievieti e, savās valdēs. Un kustība notiek, bet mums to vajadzētu izmērīt. Jo nepietiek ar to, ka mēs redzam, ka šur un tur notiek e, kāda akcija, bet es domāju, tas ir ļoti labi, ka mēs ar tādu ļoti E, kompakti e, nonācām sabiedrībā, un mēs esam e, sākuši šo kustību, mums to jāatbalsta tuvākajos mēnešos, lai šī kustība neapsīkst. Un tas, nu, parādīt, ka mēs ļoti nopietni pie šīs lietas strādājam. Es domāju, ka ir arī svarīgi pateikt e, sekojošo. Sievietes politikā. Es kā komisāri e, nevaru e, ķerties pie e, sieviešu politikas lietām. Tas ir partiju ziņā. Es kā komisāri tur nevaru. Es skaidri zinu, ko es daru savā politiskajā partijā, bet tas ir arī viss. Ko mēs varam darīt? Kā komisāri mēs varam paši savā uh, mājā ieviest kārtību. Un mēs uh, varam ļoti apzināti virzīties uz priekšu uh, sievietes augstākos vadošos amatos. Mums ir 4% uh, 95. gadā bija. Mums ir 22% 2009. gadā. Tātad no 4% līdz 22%. 15 gadu laikā. Vidējā uh, menedžmenta līmenī mēs esam dubultojuši sieviešu īpatsvaru. 2014. gada beigās e, komisijai būs 25% e, sieviešu vecākos vadošos amatos. Tas ir mērķis, un mēs e, katru dienu tam tuvojamies. Tas nozīmēs, ka 30% no amatu aizstāšanas, kas būs sakarā ar vecumu pensionēšanos, tas būs sievietes. Un ja jūs um, to darat apzināti, tad jūs nonāksiet pie citas problēmas, kas šobrīd manā ģenerāla direktorātā. Man ir 80% sieviešu vecākos vadošos amatos un 70% vidējā līmenī, kas nozīmē, ka man ir vajadzīgs kvotas priekš vīriešiem. Nu jā. Ja. Nu, labi, tas varbūt ir nedaudz pārspīlējot, bet ko tas parāda? Tas parāda, ka sievietes jūs variet atrast, ja jūs tikai tās meklējiet. Direktīvas 19. pants, tas ir bloķēts, un es neredzu nekādu iespēju to atbloķēt, tā sakot, jo šeit ir vienbalsība un dažas no lielajām valstīm tiešām nevēlas to. Katru reizi, kad es runāju ministriem par šo jautājumu, katru reizi, kad es tiekos ar ministriem, es runāju par to, bet diemžēl nekas neiekustas. Lai izkustinātu šo jautājumu, es apsvēru. Uh, eh, varbūt iz, izcelt laukā vienu no jautājumiem, kas ir šajā kontekstā, proti invalīdi, un ierosināt invalīdu uh, aktu. Es jūtu, ka šeit mēs varētu uh, izkustēties no ies, bet 9. pants kā tāds kopumā diez vai. Paldies, un tagad dosim vārdu Sinklēras kundzei. Paldies, priekšsēdas kundze, komisāras kundze. Es ceru un pieņemu, ka mēs visas vienbalsīgi vēlamies izbeigt šo nevienlīdzīgo samaksu un panākt dzimumu vienlīdzību, bet jautājums ir par to, kā mēs to varam panākt apvienotajā karalistē. 1970. gadā tika pieņemts vienlīdzīgas samaksas likums, mēs bijām pirmā industrializētā valsts, kas to darīja, un tas bija pirms mēs pievienojāmies šim Eiropas projektam. Bet 40, pēc 41 gada joprojām mēs saskarāmies ar nevienlīdzīgu samaksu. Tas parāda, ka ar likumdošanu patiesībā šo jautājumu nevar risināt. Ir runa par sociālajiem apstākļiem. Un nesen mēs redzējām, ka Eiropas uh, kopiena tiesa pieņem lēmu par uh, transporta līdzekļu apdrošināšana, tas ir piemērs, kā notiek pārlieka regulēšana pa daudz likumdošanu, tad jūs panāciet patiesībā pretējo <clears throat> apdrošināšanas eh, eh, kompānijas eh, nepazeminās vīriešu prēmijas līdz sieviešu prēmijām, bet paaugstinās sieviešu prēmijas līdz vīriešu līmenim. Uh, tad rezultātā jūs panāciet eh, eh, pretēju efektu, kā jūs vēlties, un to gan derētu vienmēr paturēt prātā. Runājot par kvotām un tam līdzīgi, es gribētu uzdot jautājumu, vai komisija tic, ka ar likumdošanu jūs variet eh, tātad ar pozitīvu diskrimināciju kaut ko panākt, un tai vienmēr ir uh, cietušie vai upuri. Mums vajadzētu iestāties pret jebkādu veidu diskrimināciju, pretējā gadījumā jūs diskriminējiet, jo būs tādi, pret kuriem ir nevienlīdzīga attieksme. Es domāju, eh, tas būtu viss, ko es sacīšu šobrīd. Paldies! Paldies! Tagad man, diemžēl, jums jāpaziņo, ka pulksten 11.10 Redīnas kundzei būs mūs jāpamet. Un manā runātāja sarakstā vēl ir vairākas personas, tajā skaitā arī es pati, laikam man nebūs iespēja šeit e, runāt, jums arī ne. E, Figuredo kundze vēl dabūs e, runāt, un tad es aicināšu Redingas kundzi tulīt pat atgriezties komitejā e, visdrīzākā laikā, lai atbildētu jautājumus, kurus mēs šodien nepagūsim atbildēt. Es ceru, ka uz jūsu sapratni, ka mums ir šādi jārīkojas, jo mums ir jāpabeidz līdz 11.10. Tagad Bauers kundze, pēc tam figurēdo kundze, Bauers kundze lūdzu. Paldies. Divi īsi jautājumi e, protams, ir patīkami redzēt jūs mūsu vidū šodien. Gribētu jums jautāt, vai jūs uzskatiet, ka ar brīvprātību mēs varētu panākt caurskatāmību, paturot prātā neefektīvo pagājušā gadsimta likumdošanu šajā jautājumā. Otrs jautājums, ja jūs saskaraties ar. Uh, to, teiksim, es uzskatu, ir ļoti liels atšķirības starp vienlīdzības iestādēm, kas atbild tātad par vienlīdzības jautājumiem dalību valstīs, kā es to gatavoties risināt. Ar to arī pabeigšu. Paldies. Paldies, Vēlērs kundze, tagad figurēdo kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisārs kundze, paldies jums. Dažādi jautājumi jau tika uzdot, un es gribu izteikt vienu piezīmi. Runājot par maternitātes vai paternitātes atvaļinājumu. Mēs atsaucamies uz dokumentiem, ko pieņēma Eiropas parlaments, un es domāju, ka jūs komisārs Kunz bauda tādu plašu parlamentu atbalstu, lai aizstāvētu to viedokli, kādu mēs pieņemam. To vajadzētu izmantot, vajadzētu izmantot šo uh, spēcīgo pozīciju uh, diskusijās ar padomu. Un, protams, ka jāsaņem atbildi, ja uh, mēs īstenojam kādu spiedienu un šo atbildi mēs varētu uh, izmantot, un atkarībā no tā, kāda ir šī atbilde, mēs varētu arī vēl dažādas citas, mm, citas pasākums ievadīt uh, no parlamenta puses. Mēs varētu atbalstīt šo tekstu. Ja tas būtu arī uh, zināmāks dalībvalstīs, nu vajadzētu vērsties pret tām dalībvalstīm, kas boikotē šī uh, jautājumu kompleksa virzīšanu uz priekšu. Es domāju, ka jūs klātbūtne ir ļoti liederīga, jo tad var arī labāk a, konstatēt, kādas atbildes mēs saņemam no otras puses un balstoties uz a, šīm atbildēm mēs varam a, ievadīt mūsu pasākums. Un otrs jautājums par diskriminēšanu darba vietā. Un runa ir ne tikai par algu atšķirību. Mm bet arī par tieši diskrimināciju. Mūsu kolēģi Tomsona pieminēja uh, vienu problēmu, un es arī esmu bieži par to runājusi. Tas ir par to, kā tiek novērtēts sieviešu darbs, sievietes veids darbu, aktīvi strādā, bet bieži uh, tie nav tādi prestiži darbi. Tas ir uh, jāmaina, ir nepieciešams metodas, tādas jau pastāv Es jau piedāvāju kādu metodu, lai uh, sieviešu darbs tiktu labāk novērtēts. Eiropas komisijai vajadzētu aktīvi rīkoties un uh, aktīvai būt. Bez tam būtu nepieciešams arī manīt situāciju uzņēmumos. Piemēram, vajadzētu jā, ieviest tādu dzimumu vienlīdzības uh, uh, atbildīgo ir bijuši arī dažādi priekšlikumi jau. Komisārs kundze eh, vienlaiks ar eh, līdztiesības institūtu, kas jau ir radīts, vajadzētu mēģināt vēl kādu pasākumu ievadīt, lai mēs varētu aktīvi rīkoties. Un bez tam nedrīkst aizmirst, ka diskriminēšana attiecībā pret sievietēm uh, izriet arī no tā, ka tās strādā nedrošās, eh, ne eh, augstas kvalitātes, darb, nekvalitatīvās darbvietās. Daudzas sievietes ir bez darba, un par to jums būtu arī jārunā. Paldies, un tagad Redingas kundzei vēl došu vārdu, lai viņa paspētu atbildēt. Un vēlreiz eh, atvainojos, ka ne visi varēja uzdot savus jautājumus Es ceru, ka atradīsim citu laiku, kad varēsim uzaicināt Redings kundzi uz mūsu komiteju, lai pārunātu vēl dažas lietas. Lūdzu, Redings kundzi, jums vārds. Paldies. Priekšsēdētāji, es mēģināšu pēc iespējas objektīvas atbildes sniegt, it īpaši attiecībā par jautājumu par apdrošināšanu. E, šis vērtējums rāda, e, cik, ir nepiecie, cik svarīga ir pamatiesību harta, e, kad mēs veidojam likumdošanu Eiropas līmenī. Ko tad šis spriedums saka? Tas saka, ka apdrošināšanas cenu tieši saistīt ar dzimumu vairs nedrīkstēs. Tas nozīmē, ka, piemēram, auto apdrošināšana e, jums jāmaksā tieši vairāk, tāpēc, ka mm, nu, e, sievietēm jāmaksā mazāk, tāpēc, piemēram, dzīvības apdrošināšana, ka viņas ir sievietes, un uh, auto apdrošināšanā vīriešiem dārgi jāmaksā, tas vairs nebūs iespējams. Ir jāizskata, būs individuālais risks attiecībā par apskatāmo personu. Nevarēs vairs saistīt uh, Eh, cenu eh, maksājumus tieši ar dzimumu. Eh, kā, piemēram, svars, vecums, personas vēsture, slimības vai vesterības stāvoklis. Nu, to varam ņemt vērā, taču ne tikai vienkārši dzimumu kā tādu. Katrā ziņā nozarē līdz 2012. gada beigām būs laiks izveidot savu juridisko ietvaru un es eh, pārunāšu kopā ar apdrošināšanas kompānijām septembrī eh, šo tēmu, lai redzētu, kā tiek veidota caurskatāmība un arī dzen, eh, mēru pieņemto proporcionalitāte. To mēs tad skatīsim un pielāgosim, pieslīpēsim. Runājot par kvotām. Es jau esmu eh, teikusi jau vairākas reizes, eh, kvotas nav panacēja, tas nav mērķis, bet tas varētu būt kā instruments, ja citādi mēs neredzam kustību. Eh, protams, arī šeit proporcionalitātes princips ir svarīgs. Uh, Un eh, to eh, prasa arī eh, tiesa lai jebkura rīcība būtu legāla. Mums jāņem vērā ir arī judikatūra par vīriešu un sieviešu vienlīdzību, un tieši šādā pamatā es arī šobrīd strādāju ar mūsu juridiskajiem konsultantiem, padomdevējiem, lai izstrādātu vislabāko un visstingrāko juridisko pamatu lai um, izveidotu kvotas, ja mēs izlemsim iet šai virzienā. Runājot uh, par vecāku atvaļinājumiem. Jūs ziniet, komisija nedomā, uh, ka uh, to vajadzētu iestrādāt grūtnieču direktīvā, tā kā mēs veidojam jaunu šo direktīvu, tad esam nolēmuši izvērtēt, kādas būtu izmaksas un labumi, uh, ja mēs eh, veiktu eh, kādus jaunus pasākumus attiecībā uz paternitātes atvaļinājumu. Katrā ziņā mums eh, būtu labi, ja mēs varētu nākt ar likumdošanas iniciatīvām, jo komisijai ir pienākums veikt ietekmes izvērtējumu pirms jebkurš normatīvais akts tiek pieņemts, kā tas, kāda būs ekonomiskā un sociālā ietekme. Katrā ziņā tas mums ir jādara šā vai tā, pirms komisija varēs pieņemt lēmumu šai lietā. Runājot par tālāk virzīšanos uz priekšu maternitātes atvaļinājumā. Jums vajadzīgi divi, lai dejotu tango, un jūsu tango partneris nav komisija. Tā ir padome. Nu, mēģiniet tad uh, ēt savus tango soļus. Tas ir viss, ko varu jums teikt. Paldies eh, komisijas eh, līdzpriekšēdētāja Redingas kundzei. Es eh, gribētu tikai konstatēt to, ka saskaņā ar iepriekšējo darba kārtību mēs gribējām stundu 30 runāt, bet nu, šobrīd mēs esam bijuši spiesti iekļauties stundā un 15 minūtēs. Es par to ļoti atvainojos kolēģiem, kas nepaspēja uzdot jautājumus bet vienlaicīgi es varu konstatēt, ka 1 stunda un 15 tas ir pa īsu laiks, lai mēs pārunātu visus šos svarīgos jautājumus ar atbildīgo komisāri. Un tāpēc mēs mēģināsim atrast vēl citu laiku, lai mēs varētu turpināt šo diskusiju. Uh, liels paldies jums par šīs dienas diskusiju. Un uh, tagad mums atliek vēl viens darba kārtības punkts. Un tas ir Kratsas kundzes ziņojums. par sievietēm un uzņēmēju darbības augstākā līmeņa vadību. Tas ir ziņojums, kas skar arī ļoti daudz e, to tēmu, par ko mēs pārunājām šajā e, sanāksmē ar Redingas kundzi. Uh, Un tagad tiešām mēs nu, skatāmies ar cerībām uh, uz turpmāko diskusiju pie šiem jautājumiem, un tāpēc es lūkšu Kracas kundzi ievadīt šo, uzsākt šo diskusiju. Un došu vārdu Kracas kundzei lūdzu. Have a moment, please. Ευχαριστώ πολύ. Ε... Για πάντες. Priekšstādātājs kundze. Ziņojuma projekts, par ko mēs runājam, <clears throat> ir tieši saistīts ar diskusiju, kāda mums tikko bija ar komisijas vicepriekšsādātāju Redingas kundzi. Jo runa iet par to, kā mēs varam dot mūsu ieguldījumu, lai būtu vairāk sieviešu uzņēmumu vadībā. Es manā ziņojumā mēģināju norādīt uz to, ka tas ir izaicinājums un ka tas novest pie labākas, taisnīgākas <coughs> sabiedrības un labākas sieviešu tiesības ievērošanas. Šis izaicinājums ir ļoti nozīmīgs arī Eiropas ekonomikai tieši šajā brīdī. Mēs mēģinam radīt priekšnoteikumus ilgspējīgai izaugsmai un konkurētspējai. Manā ziņojumā runāju par sieviešu šodienas situāciju, jo starptautiskos uzņēmumos un uh, Eiropā mēs runājam uh, par to, ka ir maz sieviešu uzņēmumu valdēs. Uh, Tiek runāts arī par to, kā mēs varētu mainīt šo situāciju. Vai nu uzņēmumiem pašiem aktīvi jārīkojas, vai arī sieviešu organizācijām jābūt aktīvām un jāsāk darboties. Tā tad ir jau tādi e, pasākumi, kas ir ievadīti. Mēs apzināmies šo situāciju un vēlamies mainīt tā, situāciju kāda ir sievietēm uzņēmums. Arī sievietes aktīvi rīkojas atsaucas uz tādām apzinātām iespējām, apmainās arī dažādiem viedokļiem. Ir bijuši arī pozitīvi soļi, kas ir jau ievadīti. Bet pietrūks tādu tiešām pārliecinošu pasākumu Un vēlos norādīt uz to, ka šī tendence tagad arī vēl turpinās. Ir noteiktas valstis, kas ir nolēmušas ievadīt politiskus sodus un uh, pieņemt saistošus uh, likumtekstus. Ja šādi likumteksti tiks pieņemti, tad uh, uzņēmumi piemērosies. Uh, ja eh, tiks noteikts eh, sieviešu eh, daudzums uzņēmuma valdes uzņēmumu, tad aktīvi rīkosies. Norvēģijā 2004. gadā tika pieņemts atbilstošs likums, kas ir pozitīvi mainījis situāciju. Vairāk sieviešu ir lēmumu pieņemšanā uzņēmumos iesaistīts, arī es ir bijuši atbilstoši likumi, piemēram, Spānijā un a, nesenais a, likums Francijā. Itālijā tiek aktīvi diskutēts arī Vācijā. Un tā ir valsts, kur a, sākumā negribēja tādas sieviešu kvotas ieviest. Bet federālā līmenī un arī federālo zemju līmenī par to tiek runāts. Uh, pieņēma atbilstošā Bavārijas ministri, ir izteikusi noteiktu iniciatīvu. Un šī tendence norāda, ka ir apziņa par šo problēmu. Un tagad ir nepieciešams tāds pamat impulss lai sievietes plašāk tiktu iesaistītas uzņēmumos. mūsu uh, ziņojumā mēs uh, uzdodam jautājumu, kā šī dinamika, kas ir uh, dalība valstīs, var tikt arī turpināt Eiropas līmenī. Kādēļ? Tādēļ, ka ir reģiona un valsts, kurās uh, tas nemaz netiek diskutēts ne politiskā līmenī, ne likumdošanas līmenī, ne arī uh, uzņēmumos. Tur vēl nav tādu uh, tādas uzņēmuma kultūras ar pastāvīgu iniciatīvu, kā mēs šo pozitīvo pieredzi varētu vēl paplašināt. Tad, tad politiskas likumdošanas iniciatīvas un arī aktīva rīcība uzņēmos un kā mēs varētu situāciju mainīt tā, ka tiktu radīta Eiropas pievienotā vērtība. Tagad runa iet diskusijā par sekojošo. Tas tā ir ļoti tāda nozīmīga pieeja Eiropas komisija. Jau pieņēma lēmumu turpināt šo tēmu, kā komisāri tikos to norādīja. Un arī Eiropas un starptautiskā presē šis jautājums tiek diskutēts. Tātad rodas diskusijas un šo dinamiku mums ir uh, vēl jāpātrina, nedrīkstam ļaut, lai tā noplok. Mūsu ziņojumā mēs viennozīmīgi vēlamies diskutēt ar uzņēmumiem par šo iniciatīvu. Un um, tas um, nav pietiekami tikai atsevišķus pozitīvus piemērus izcelt. Tātad uh, drīzāk jāsaka, ir tādas pozitīvas iniciatīvas, bet tam ir vēl jātiek turpinātam. Uzņēmumiem jābūt, jāapzinās, ka šī dinamika jāturpina. Jāizceļ arī sieviešu iesaistīšanas pozitīvās sekas ekonomiskajos, ekonomiskajos formos. Tiek izdarīts arī secinājums, ka sievietes ļoti labi var veikt vadošu darbu un tās var dot tādu ļoti lielu uh, Iesaist viņām ir atbilstoša izglītība, kompetence. Tādēļ arī, ka sieviešu izglītības līmenis ir ļoti labs un pat labāks. Viņas ir ļoti detalizēti strādājošas, viņas ir gatavas inovācijām, meklē konsensu, ir gatavas izmantot personāla daudzveidību. Un tie visi ir tādi aspekti, kāda ir nepieciešama ekono Eiropas ekonomikā, lai saglabātu konkurētspēju visā pasaulē. Bet uzņēmumiem par to ir jāstāsta, mums jāorientē uzņēmumu pareizajā virzienā. Ir jābūt mērķtiecīgām programmām. Tam gadījumā jau uzņēmumi paši to nespēja paveikt, bet mēs piedāvājam iniciatīvas Eiropas līmenī lai noteiktu saistošus un izmērāmus mērķus. Ziņojumā mēs atzīstam arī to, ka ekonomika dalība valstīs nav uh, viennozīmīga. Arī uzņēmuma kultūra, notkarībā no tā, ko uzņēmuma ražo, ir arī tāda uzņēmuma, kuros uh, sievietes ir daudz skaitlīgas dažādos līmeņos. Bet ir arī tādi nu, tipiski vīriešu uzņēmumi, piemēram, satiksmes jomā. Vai arī noteiktā preču ražošanā. Tur ir maz sieviešu nodarbinātas. Tātad mums ir jāpiemēro metodu dažādiem apstākļiem. Un tāpat arī likumdošanas. Vai arī uh, tieslietu struktūra ir ļoti uh, atšķirīga. Respektīvi, šis nu, tiesiskais ietvers, kā uzņēmumi ir organizēti, ir ļoti dažādi. Uh, ir uzņēmumi e, ar dažādām valdēm, uzraudzības padomēm un dažādām struktūrām. Un tieši tādēļ mums ir nepieciešama nu, tāda uh, samērīga, mērena pieeja, bet jāprasa ir arī izmērāmi uh, tādi rezultāti. Ja mēs, piemēram, uh, 30% noteiktu, tad valstī, kurā ir 20% sieviešu, tas nebūtu tāds sarežģīts mērķis, bet būtu sarežģīti valstī, kurā ir tikai 6% sieviešu uzņēmumus un to valdēs. Tā kad, nu, jā, ir jāievēro arī dažādo situāciju valstīs. Bez tam mēs norādām arī uz to, ka, ja šādi jā, politiski pasākumi tiek plānoti, tad mērķis nevar būt tikai iesaistīt sievietes eh, valdēs. Mēs eh, vēlamies sievietes eh, iesaistīs valdīs tad, kad tās nu, visu karjeru ir veidojušas uzņēmumos. Mēs negribam uzņēmumiem dot iemeslu sievietes, nu, teiksim, tā no ārpus eh, vienkārši uh, rekrutēt un uh, iesaistīt tās valdēs. Es nezinu, vai tās sievietes, kas jau tagad sabiedriski aktīvas ir, varētu tik ļoti efektīvi pienesam dot daudz. Uh, Vairāk runa iet par to atzīt sieviešu darbu, kas ir strādājušas uzņēmumā, un atzīt viņu ieguldījumu ar posteni valdē, kas nozīmē, ka uzņēmumiem ir nepieciešama pasākuma, lai sievietes iesaistītu visos līmeņos uzņēmumā, un lai, nu, teiksim, šī iesaista būtu atbilstoša. Tātad labākie paudas locekļi ir sievietes, kas ir strādājušas dažādos uzņēmumu līmeņos un uh, ar zinām atbildību. Tā tad ir jābūt administratīvai un politiskai iniciatīvai, kā arī būtisks elements, bez tam ir pieejai jābūt izsvērtai uzņēmumos. Tā tad ir sievietes un vīrieši kas um, balstoties uz to pieredzi un spējām var uh, tikt pārstāvēti vairākos uzņēmumos un vairākās uzņēmumu valstīs. Un bez tam rodas tāda amatu a, uh, apvienošana un uzkrāšana, līdz ar to posteņi ir a, uh, arī tādā savā ziņā bloķēti, un tie ir tāda amata, kuros varētu strādāt arī sievietes. Ar to gribu pabeigt, sakot, ka mūsu mērķis ir viennozīmīgs, reāls, izsvērts, un mēs ievērojam arī dažādās sākuma pozīcijas, dažādos līmeņos, bet no vienlaikus mūsu pieeja ir tāda ļoti skaidra. Daudz pasākumu jāievada ārpus un iekšpus uzņēmumiem, lai mēs spētu sasniegt mūsu mērķus un parādītu rezultātus, lai varētu sasniegt uh, dinamisku karjeras attīstību sievietēm, kas vēl, varētu un vēlētos pārņemt šādu vadības pozīciju. Stutāk misijas. Liels paldies Kraces kundzē, un tagad gribētu uh, dot vārdu Kostas kundzē. Ehm, paldies. Man ļoti žēl, ka ļoti drīz būs jāatstāj jūs bet īsi grib izteikties par kolēģis Kratsas ziņojumu. Tas ir lielisks, var piekrist arī viņas beigās sacītam, ka ir ļoti svarīgi raudzīties uz to, cik sievietes ir uzņēmuma vadībā, bet arī karjeras sieviešu eh, eh, sievietes eh, karjeras attīst, attīstību būtu jāveicina īpaši mazos vidējos uzņēmumos tas notiek, jo tur mazāk tiek piesaistīti darbinieki no ārpuses. Uzņēmums e, komisijā parlamentā bauda lielu uzmanību. Ar citās komitejās daudz tiek runāts par šiem jautājumiem, INCO un ECON arī. Tur tiek gatavot ziņojums par uzņēmumu vadību, un ir svarīgi, lai mēs gādātu par to, lai arī šajā ziņojumā um, šajos citos ziņojumos mēs grozījumus e, iedabūtu, kas norāda sieviešu lomu e, uzņēmumvādībā, lai nebūtu tā kā pagājušā balsojumā, kur mēs zaudējām par dažiem grozījumiem balsojumā. Tam ir jāpievērš uzmanība vēl trīs piebildes. Pirmkārt, viens no e, traucēkļiem vai šķēršļiem e, tam, lai sievietes e, varētu Uh, karjeras kāpnēs tik pavisam līdz augšai ir tāds, ka grūti ir savienot uh, profesionālo un privāto dzīvi. Pašnodarbinātiem dažreiz tas labāk izdodas, bet varbūt mums būtu jāatzīmē kaut kā īpaši atzinīgi tādi uzņēmumi, kuri šo uh, darba un privātās dzīves savienojamību īpaši ņem vērā. Tātad, kur uzņēmums ir organizēts tā, ka tas būtu ģimenei draudzīgi. Tajā pat laikā e, pienācīgi nodrošinot sieviešu tālāku apmācību. Otrakārt, šeit derētu ņemt vērā arī kooperatīvus, uh, bezpēļņas organizācijas fondus, eh, lai arī tajās sievietes varētu ieņemt vadošas amats, tad es gribētu vēlreiz pasvītrot to, ka ir ļoti svarīgi, lai sievietes arī komunikācijas un mēdīju uzņēmu vadībā būtu labāk pārstāvētas. Tātad visos radošos darbos un arī reklāmā sievietes ir pārāk maz pārstāvēts, varbūt par to varētu uh, likt sagatavot pētījumu. Kā tātad sieviešu radošums tiek ignorēts? Itālijā tas pilnīgi jau absurdi kļūst, īpaši šajā radošajā sektorā. Treškārt būtu vērts arī veicināt īpaši tādas pašvaldības, kas saņem struktūra fondus, kuras sieviešu nodarbinātību veicina. Es eh, šeit jau par interesantiem projektiem esmu uzzinājusi. Tātad pašvaldību līmenī te daudz, kas var tikt darīts, īpaši sieviešu migrantu eh, interesēs. To vēl gribēju piebilst. Eh, paldies, un nākošā runātāja Heskovas kundze, lūdzu. Děkuji, paní předsedkyně. Esmu stínovou spravodajkou k této zprávě. Paldies, esmu ēnu referente eh, šim ziņojumam. Tas nozīmē, ka arī es esmu parūpējusies eh, apkopot statistikas datus un analīzi, un es konstatēju, ka pie mums Čehijā ir tā, ka sieviešu daļa uzņēmuma vadībā ir tikai ap 9,5%, kas ir ļoti maz. Personīgi esmu pārliecināta, ka galvenais iemesls ir vecie stereotipi, kas attiecas uz bērnu aprūpi, mājturību. Minēšu vienu piemēru. Vakardien kādā Čehu tīmekļu vietnē e, tika diskutēts par kādu konkrētu personu, un tur bija tādi, e, tādas replikas, kā, kā es varu būt Eiropas parlamenta deputāti, ja man ir mazi bērni, un tieši par šāda veida stereotipiem es arī domāju. Un šādi e, stereotipi izraisa nākamās seks, viena no galvenām. Uh, ir tāda, ka sievietes eh, netiek eh, vadošos amatos, jo vīriešiem vienkārši ir vairāk laiks, vairāk laika, eh, ko veltīt profesionālajai attīstībai. Automātiski tiek pieņemts, ka vadošā amatā cilvēkam ir jāstrādā uh, gandrīz vai 24 stundas dienā. Lūk, mans, eh, ma, man novērojumi par šo jautājumu un problēmas būtību tagad par ziņojumu projektu. Liels paldies eh, referentei par ziņojumu sagatavošanu, un es gribētu norādīt uz trešo punktu, kas, manuprāt, ir diskutabls, proti tāda iemesla dēļ, un to es varu sacīt arī pati no savas pieredzes ka vīrieši ļoti bieži uh, saņem uh, uzraudzības padomēs uh, amatus tikai tā, kā tādas goda vai atzinības amatus. Tas man šķiet diskutabli. Un tad par ceturto C. Šeit tiek uzsvērts, ka ir jāvar apvienot vecākiem profesionālo un ģimenes dzīve. Es domāju, ka mums būtu jāpadomā, vai šeit nebūtu jāuzsver, ka galvenais šajā jomā ir īpaši mazo bērnu aprūpe. Tā tad eh, secinājums būtu tāds, ka uzņēmumiem ir jāizveido savi bērnu dārzi. Tas, manuprāt, ir vislabākais atbalsta veids vecākiem, kuriem ir gari darba laiki, un tie ir īpaši vecāki, kas ir vadošos amatos. Tad par 7b punktu vēl. Tas attiecas uz dažādiem juridiskiem struktūras un ekonomiskām atšķirībām dalību valstīs, kuras ir jāņem vērā. Es gribētu eh, šo punktu nedaudz paplašināt, proti katrai dalību valstī ir sava uzņēmuma likumdošana, bet eh, šeit eh, nav nekādas harmonizācijas komercsabiedrībām ir e, tātad dažādi noteikumi, kas regulē to darbību dalībvalstīs, piemēram, Čehijas republikā, izpilddirektori, e, uzņēmumu padomi pārstāvi, uzraudzības padomi pārstāvi. Tātad visām šīm iestādēm katrām ir savi, savs juridiskais pamats, kas regulē to darbību, un tad es gribētu norādīt, ka mums ir jātiecas precīzi definēt uzņēmums, kuriem mēs uzliekam kādas konkrētas pienākums, lai šī definīcija būtu skaidra un nepārprotama, lai tiktu ņemt vērā visu dalību valstu uh, tiesiskā situācija dažādās dalībvalstīs tā ir dažāda, atšķirīga, tādēļ es vēlētos ierosināt, eh, ka eh, tad, kad sanāksim atkal ēnu referenti kopā, es vēlētos uzzināt, kā mēs varam mūsdienās šīs definīcijas precizēt, eh, kuriem mēs eh, gribam uzlikt pa pienākums sieviešas pielaist pie vadības. Paldies Češkavas kundzei, Ovīras kundzei dodam vārdu, lūdzu. Tänan, proua president. Eh, ka mina olen selle... Paldies, priekšsēdi. Arī es esmu viena no ēnu referentēm šim ziņojumam. Esmu ar to ļoti rūpīgi iepazinusies, vairāk kārt to lasījusi un var teikt ļoti atzinīgas vārdas par to. Grūti te vēl kaut ko uzlabot, jo viss ir ļoti pamatīgi atspoguļots. Nesen Davosā notika globālās biznesa pasaules līderu tikšanās. Šeit bija uh, inovatīvo uzņēmumu pārstāvu un, un esmu ļoti priecīga, ka e, šajā ziņojumā sacītais un Davosā izskanējušais lielā mērā sakrīt. Tas liek mums, e, dod mums pamat cerībām, ka e, mūsu mērķi panākt labāku sieviešu pārstāvniecību uzņēmumu vadībā varētu tikt vieglāk sasniegti. Bet es gribētu arī pieskarties jautājumam par mūsu politisko eliti valdībām manā valstī. Pirms nedēļas mums bija parlamenta vēlēšanas, nacionāla parlamenta. Pat labam notiek eh, sarunas par koalīcijas eh, valdības izveidi. Un esmu pārliecināta, ka mums ja izdosies divas sievietes dabūt ministru ministru amatā, tad, tad tie būtu 10%. Un tās varētu būt kultūras ministrijas vadītājs un citas, kuras cīnās ar finanšu problēmām, kuras tiek vērtētas zemāk sabiedrībā. Kad runājam par politisko virzību, eh, ja vadība ne. Uh, rāda labu piemēru, tad ir ļoti grūti dalību valstīs šī ziņojuma eh, cēlās idejas eh, reāli implementēt. Es šodien komisārs kundzei jautāju, vai viņa varēs norādīt mums uz es likumdošanas normām, kas piespiestu dalībvalsts šos principus ieviest Laiks iet, un es priecājos, ka mums parlamentam vismaz ir skaidra politiska griba šo jautājumu virzīt. Mēs zinām, ka kvotas nav galvenais instruments, ir daudzi citi instrumenti tikuši pieminēti šeit, kas eh, var eh, tikt eh, labi izmantoti ja mēs izmantojam tikai kvotas, kā to dara dažas sabiedrības, tas nebūs tas labākais. Vēlreiz gribu pateikties referentei un ceru, ka mēs pieņemsim uh, kvalitatīvu dokumentu, kas palīdz. Eh, Mrs. Bastos, vāsagūt. Nākošā pastas kundze, lūdzu. Senhora Presidente, num primeiro momento desta minha intervenção. Paldies, priekšsādātājs Lundze. Es uh, gribētu sveikt referenti. Un uh, nolasīt Morēs Šartjē kundzes uh, runu, ko viņa gribētu par šo ziņojumu teikt, jo viņa tieši tagad nevar būt uh, klāt, jo uh, šajā pašā laikā notiek uh, arī vēl uh, kāda cita komitejas sēde. Krācas kundze ir uh, ļoti skaidri darbā norādījusi situāciju par kāda ir uzņēmuma valdēs. Sieviešu skaitam jātiek paaugstinātam, šīs dienas situācija jāatrisina. Mēs apzināmies, kāda ir situācija, un arī iepriekšējais runāties jūs to norādīja. Mēs, mums jāparūpēs par privātās un darba dzīves apvienojamību, lai kvalificētas sievietes varētu veidot karjeru un nonākt līdz pat uzņēmuma valdē. Par dažādiem argumentiem, kādi e, tiek pieminēti. referente pārstāv reālu, saprātīgu pieeju. Tas atbilst arī Redingas kundzes pieejam. Tādēļ mums jāiesaista uzņēmumi, kuros jau ir atbilstoša praksa, iesaistot sievietes vadošās pozīcijās. Un, manuprāt, tas atbilst um, tādai saprātīgai pieejai. Un uh, tad, eh, ja mēs varētu šo, uh, šīs iespējas izmantot un arī uzņēmumu brīvprātīgas apņemšanās neļaut mums sasniegt mūsu mērķus, tad mēs eh, izņēmumu gadījumā un kā pārēji mm, terminēti varētu noteikt kvotas. Nu, katrā gadījumā es gribētu sveikt Kracas kundzi, jo šos jautājumus eh, viņas ziņojumā ļoti skaidri nosaka. Un tagad uh, Elizabet Moranšārķie uh, eh, runa. Es uh, gribu atbalstīt Kratas kundzes ziņojumu un sveikt viņu uh, ar izcilu labu paveiktu darbu, kas atbilst uh, attīstībai dažādās jomās. Pirmkārt, dalībvalsts uh, investē jaunu meiteņu un sieviešu izglītībā, un tajā pašā laikā viņu karjeras neatbilst viņu izglītībai. Kāda sabiedrība var atļauties neizmantot 50% inteliģences un darba spēka, it īpaši krīzes laikā. Tā tad ir nepieciešami <clears throat> būtiski pasākumi, lai atļautu sievietēm strādāt atbildīgos postiņos un atvieglotu šo Uh, ceļu. Otrakārt, uzņēmumi, kas jau ir uh, veidojuši šo vienlīdzības politiku, kā arī atvieglojuši sieviešu uh, pieeju pie sievietēm uzņēmumos, tie ir varējuši labāk pretoties ekonomikas krīzei, un šāda labāka nodarbinātības politika jāatbalsta, tas nāk visiem par labu. Treškārt es gribu atbalstīt Kratas kundzes mērnos priekšlikums. Es arī gribētu, uh, lai sieviešu darbība tiktu atzīta, balstoties uz viņu kompetenci. Bet, ja nav uh, mēramu un izmē, izmērītu mērķu, noteiktu mērķu, tad uh, sieviešu situācija kopumā neattīstās eh, Eiropas uzņēmumos un to valdēs. Un es gribu pateikties referentei par viņas priekšlikumiem un uh, gribu teikt, ka tos atbalstu, kā arī vēlreiz gribu pasvītrot to, ka mēs uh, dodamies <coughs> arī šādā pašā virzienā institūcijās. Paldies! Tak, Mrs. Bastos. Paldies, Bastos kundzei! Un tagad Matējā kundzei vārds. Grazie, prezidente. Condivido es... Paldies, prezidente. E, paldies! Es gribēju pateikties Kraces kungai, e, kas sastādījusi izcilu ziņojumu, kas ir ļoti uzmanības centrā ne tikai parlamentā un Eiropas Savienībā, bet arī starp atsevišķajās Eiropas dalībvalstīs, jo tīpaši Itālijā šodien būs balsojums senātā par likumu projektu par sieviešu kvotām. Un mēs skatāmies arī uz valdēm eh, valsts un privātajos uzņēmumos. Ko es gribēju uh, likt priekšā? Es gribēju Kratas kundzei ierosināt, lai mēs būtu izlēmīgāki un gribētu prasīt, Vai viņai nešķiet, ka mums vajadzētu arī ad hoc fiskālās polici, politikas ieviest? E, ja ir kāda kompānija, kas vēlētos E, pieņemt šādu nākotnes direktīvu par sieviešu iekļaušanu valdēs, lai mm, sievietes izvirzītu e, pirmajā lietā sieviešu intereses, lai viņas varētu apvienot e, darba un ģimenes dzīvi. Un it īpaši par 2012. gadu mums vajadzētu atbalstīt pilotu projektus kas mm, nāktu klajā ar pamudinājumiem, mm, lai sievietes varētu apvienot savu ģimenes un darba dzīvi. Paldies, paldies Matējā. Un eh, es pati esmu pieteikusies runātāju sarakstā un gribētu sākt ar to, ka esmu ēnu referente šajā eh, jomā. Un es gribu pateikties Kracas kundzei par ziņojumu kas ir eh, eh, tiešām labi izveidots manā izpratne, jo eh, tas ir tāds visaptverošs, kā ēnu referente. Es vēl neesmu gan vēl saskatījusi, ko tur vēl varētu uzlabot vai pastiprināt šai ziņojumā. Es uzskatu, ka mm, lielākā mm, nepieciešamā daļa jau šeit ir mm, uz vietas. Uh, Nu, protams, apskatīsimies, vai ir iespējas vēl kaut ko mm, nedaudz uzlabot. Es gribētu arī Kratsas kundzi apsveikt par to, ka viņi ir atbildīgi par šo ziņojumu, jo mm, tas ir jautājums, kas ir ar milzīgu aktualizēto vērtību visās dalībvalstīs ja tas ir radījis milzīgu aizrautību un debates, un tāpēc es arī pati uzskatu, ka lūk šī diskusija arī tā mm, mm palielina šo jautājumu apzināšanos, jo te daudz kas ir teikts tieši eh, par sieviešu kompetenču izgaismošanu un iespēju izgaismošanu. Es gribētu arī dzan teikt, ka mm, šajās debatēs ir mm, daudz argumentu par to, kā ekonomiski pozitīvi nāks par labu mm, uzņēmumiem, ja tās uh, ja tie, um, šie uzņēmumi vadošos amatos izvirzīs sievietes. Es uzskatu, tas ir ļoti svarīgs arguments, jo uh, skaidrs, mums ir nepieciešama sieviešu kompetence uzņēmumos, un tas ekonomiski uh, sniegs pozitīvu rezultātu. Tas ir svarīgs arguments. Taču man pašai te ir arī tāds arguments, ka vienlīdzība uh, arī dzan uzņēmumos. Arī tas ir svarīgs jautājums pats par sevi vienlīdzība, jeb līdztiesība, ir uh, cilvēku tiesības, kas, lai vīriešiem un sievietēm būtu vienas un tādas pašas iespējas, un tāpēc tas ir svarīgs vienlīdzības jautājums. Un kā papildus bonus šais debatēs, mēs varam arī parādīt, ka tas ir arī ekonomiski pozitīvi uzņēmumiem, lai viņiem būtu valdējis vairāk sieviešu. Es tāpat arī, dzen, e, saskatu iespēju, mēs šeit e, runājam uh, E, par šo te mm, dzimumu stereotipiem, ka tos vīriešus un sievietes it kā ievieto dažādās atvilknēs, un vadība tas būtu vīrieši. Un ja mēs varētu šos stereotipus salauzt, tas arī, protams, ietekmētu politiskajā, mm, tādā pozitīvā veidā vienlīdzību. E, trešais punkts ziņojumā, tāds jau teica, Eh, Kracas kundze tur uzsver, ka nevajadzētu sievietēm eh, iedalīt eh, šādu te valdes amatu kā tādu vienkārši cieņas apliecinājumu. Es pilnīgi saprotu, ka vīriešiem šādi te valdes amati tiek piedāvāti kā tāda gratifikācija. Un tas, es domāju, ir ļoti svarīgi, kā Kratis kundze saka, ka sievietes nevajadzētu izvirzīt tieši tāpēc, lai viņam būtu tas tā kā tāds goda apbalvojums, bet par kompetenci viņus izvirzīt. Tāpēc es šo trešo punktu pilnīgi atbalstu, pilnā mērā. Nu, kas attiecas par kvotām? Nu, es nu, tūlīt pat arī beigšu. Es uzskatu, eh, ka kvotas ir nepieciešams instruments, lai izmainītu situāciju, kas eh, šobrīd nefunkcionē. 97% no eh, lielo uzņēmumu vadītājiem ir vīrieši. Un to mēs varam konstatēt, ka kaut kas eh, šeit nav pareizi. Jo taču tā tas nevarētu būt, ka tikai 3% ir sieviešu, kas ir kompetentas, lai vadītu uzņēmumu. Un tāpēc, lai šo situāciju izmainītu, kvotas es uzskatu par nepieciešamu instrumentu lai šo nelīdzsvaru novērstu. Varu atbalstīt Kratsas kundzes aicinājumu. Protams, uzņēmumiem būtu jābūt iespējam e, veidot pašregulēšanos. Taču ir pilnīgi jāapzinās, ka ja e, nebūs pašregulēšana, tad mēs ieviesīsim kvotu sistēmu. Un vēlreiz paldies Kratsas kundzei par e, tiešām labu ziņojumu. Un tagad vārdu Eh, Vērtmanes kundzei lūdzu dosim. Jā, tankišin. Eh, Jā, paldies. Es gribētu pavisam īsi atsaukties uz pāris punktiem. Man liekas, ka Čehija un Austrija ir eh, līdzīgā situācijā, jo es tad, kad iesaistījos uh, vēlēšana ciņā dzirdēju, ka neesmu īpaši laba māte. Man meita ir 16, man meita ir 16 gadus veca, un daži vīrieši vienkārši nu, neatšķir mazus bērnus vai arī pusauģis manai meitai ir iet labi, neskatoties uz to, ka es veicu savus uh, pienākumus. Austrijā ir ārkārtīgi tādi um, sēni stereotipi, un es piekrītu uh, viedoklim. Ak, dieviņās no, nu, no nu, sievietēm vajadzētu rūpēties par bērniem un uh, mājaturību. Un tādēļ es gribētu uzdot jautājumu, nu kādēļ tad vīrieši nevar tādas pašas kvalifikācijas uh, izrādīt un nevar parūpēties par bērniem vai uh, mājām. Es neredzu tādas īpašas atšķirības. Un es gribētu teikt, nu tad prasī, uh, vēl aicināsim taču vīriešus arī šajās jomās parādīt, uz ko ir spējīgi, un savukārt sievietēm dot iespēju nonākt tādās augstākās pozīcijās. Sievieši nav sliktāk kvalificēts. Viņas tikai ir jāatrod, kā komisāra Redinga teica. Un līdz ar to es domāju, ka kvotas var būt tikai tāds palīgi līdzeklis līdz tai dienai, kad mums būs jākonstatē, ka patiesi ir 50-50 situācija. Un tādēļ domāju, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Par diviem punktiem runājot šajā ziņojumā. Pirmais ir trešais punkts. Un, protams, ka nu, nevar būt tādi godi uz uh, Um, amati. Un, protams, ka ir arī tādas uh, sievietes, kas uh, ārpus uzņēmuma var tikt atrasts un, um, pateicoties viņu kvalifikācijai, var tik iesaistīts darbā uzņēmumā. Un par punktu 4c apvienot uh, ģimenes un darba dzīvi vecāku uzņēmumos atbalstu Materas kundzes ideju par nodokļu atvieglojumiem Domāju, ka tādas varētu piedāvāt arī lieliem uzņēmumiem, ja viņi rada, piemēram, bērnu um, dārzus vai silītas darbā, lai māc un tā varētu aktīvi strādāt augstākā pozīcijā un varbūt, ka strādā papildus stundas. Neskatoties visu laiku uz pulksteni un domāju, ka 9. pulkstens 17. mans uh, bērnu dārzs taisās ciet. Nu, varbūt, ka vismaz varētu par to padomāt un tās tā būtu, nu, patiesi tāda uh, vienādas situācijas radīšana. Vēlos norādīt uz to, ka daudz sievietes ir daudz kārt labāk kvalificētas, bet daudz mazāk, mazāku algu saņem. Un vien, uh, vienāda situācija nozīmē ne tikai vienāds darbs un vienāda atliecība, bet ir skaidri jāpasaka arī. Uh, vienāda kvalifikācija vai arī labāka kvalifikācija tā, ja ir uh, vēro, jo nu, vismaz manā ģimenē un visdrīzāk manā dzimtenē un visdrīzāk citās valstīs situācija ir līdzīga. Paldies! Un tagad Zaborskas kundzei dosim vārdu. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som... Eh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Pirmkārt, es gribētu augstu novērtēt Kracis kundzes paveikto darbu. Mm, šis ziņojums ir ļoti izsvērts, un viņa ir vairākus aspektus ievērojusi. Jāsaka, šeit ir daudz tādu aspektu, kas būtu jāievēro. Gribu uh, runāt par vienu no tiem. Uh, tas ir arī uh, šeit minēts. Ja mēs sievietēm un vīriešiem nenodrošinam iespējas arī sabiedrības dzīvē vienādi iesaistīties, tad tas nozīmē, ka mūsu sabiedrība tādus ļoti liels talants un arī ļoti plašu um, cilvēcisku um, potenciālu neizmanto. Uh, Tas nozīmē, ka šeit ir nu, tādas liels un plašas uh, iespējas, un tas ir tas uh, lielākais uh, iemesls, kādēļ mums jānodrošina šīs uh, problēmas kompleksu risinājumu. Tā, lai uh, visi varētu izmantot uh, iespējas, un lai sievietes arī varētu piedalīties uh, sabiedrības attīstībā. Tad es gribētu pieminēt arī vēl to, par ko runāja Redingas kundze. Um, Spānija, Nīderlanda, Vācija ir valsts, kuras mēģina <coughs> kvotām atrisināt um, situāciju, lai sieviešu īpatsvars uzņēmumos pieaugtu. Ja mēs paraugamies uz termiņiem, tad tiek runāts par 2015. gadu. Un pat ja situācija neattīstīsies ārkārtīgi ātri, tad mēs no nu, jebkurā gadījumā esam uz tādu labu ceļu. <clears throat> Redingas kundze um, runāja par to, ka līdz 2000. 12. gadam nu, nevarēs sasniegt situāciju. Respektīvi, ja tas neizdosies līdz 2012. gadam, tad ir nepieciešama likumdošanas pasākuma. Es drīzāk ieteiktu, lai eh, katra valsts eh, ietu pa savu atsevišķo ceļu, lai mēs eh, nesaskartos ar pretrunām. Jo tas patiesi būtu žēl. Ir jārunā par šiem jautājumiem. Ir jā samazina barjeras. Esmu pārliecināta par to, ka pasākumi un uh, tas, ko mm, Kratas kundze piedāvā ceturtajā punktā, var dot tādu ļoti būtisku ieguldījumu tam, lai situācija uzlabotos un lai sievietes varētu strādāt uh, vadošajos uh, uz, amatos uzņēmumos. Kratas kundze šo problēmu risina kompleksi, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs atbalstīsim šo ziņojumu mūsu komitejā. Paldies, un tagad uzklausīsim e, komisijas pārstāvu Tomasetti kundzi, lūdzu. Thank you very much, Madam Chair, and uh, of course... Liels paldies! Uh, Jūs esat jau dzirdējuši, uh, ko sacīja vicepriekšsēdētāja Redinga, cik ļoti viņa ir aizrausies ar šo tematu, un uh, šī lieta ir balstās uz, kā jūs ziniet, jauno stratēģiju uh, par um, līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm. Uh, un tāpēc mēs tiešām uh, ar ļoti uh, stipri sveicam uh, šo ziņojumu, ko jūs gatavojat. Daži vārdi. Es gribēju tikai atgādināt, ka gan pagātnē, gan tagad komisija atbalsta caur finanšu instrumentiem programmu struktūra fondas lēmumu pieņemšanas aktivitātes, un mēs gados esam finansējuši divus projektus apzināšanās pilnveidošanai, un to arī šeit pieminēja deputāti, un tas būs, tam būs svarīga loma, lai e, sieviešu īpatsvaru lēmumu pieņemšanā veicinātu e, viena lieta mūsu datubāze, sievietes e, amatos, mēs runājam par mērķiem un tā tālāk jums vajadzētu kaut kādā veidā progresu, progresu uz šiem mērķiem eh, mērīt. Un mēs turpināsim strādāt pie darba, lai uh, savāktu datus un parādītu šajā datu bāzē. Un mēs, mums ir tiešām eh, dati, uh, skaitļi, kā jūs ziniet, mēs nesen esam izdevuši ziņojumu par mm, biznesa vadību un dzimumu aspektiem, un to mēs arī turpināsim. Tas bija viss, ko gribēju teikt. Paldies! Paldies, Tomasetī kundze, un e, došu vārdu Kratsas kundzei e, noslēguma komentāriem. Lūdzu, Kratsas kundze. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdz kundze. Esmu ļoti gandarīta par šo debati. Uzskatu to par labu zīmi attiecībā uz ziņojumu tālāko gaitu un manas ierosinātiem pasākumiem. Vispirms par Kostas kundzes sacīto, arī ja viņa vairs nav klāt, gribētu norādīt, ka aptvērums attiec uz Eh, sievietēm, kas ir uzņēmuma vadībā, nevis uzņēmējām. Kostas kundze runāja par sieviešu pozīciju uzņēmumos un to nozīmi sabiedrībai un tautsaimniecībai, bet to mēs nedrīkstam tikai attiecināt uz, maze, uz vidējiem vai lieliem uzņēmumiem vēlos, lai arī tas tiktu attiecināts uz maziem uzņēmumiem, arī bezpēļņas uzņēmumiem, sociāliem uzņēmumiem. Arī tur varbūt ne saistoši, bet vismaz nesaistoši ir jāpasaka, ka sieviešu atbilstoši pārstāvniecība ir jānodrošina. Kratsasku, uh, uh, Českos kundze pat trešo punktu izteicās. Vai drīkstam sacīt Českovas kundze, ka uh, ne tikai vīrieši, arī sievietes uzņems bieži daudzus uzraudzības padomju amatus, un šeit es ieviesu tādu priekšlikumu, ka mēs nevēlamies šādu amatu koncentrāciju atsevišķu personu rokās, vienalga vai tie ir vīrieši vai tās ir sievietes. Tāds bija šī panta mērķis. Proti veicināt sieviešu karjeru, kas ir eh, uzņēmuma iekšienē pavirzījušās par karjeras kāpnītēm uz augšu. Tātad es gribētu šeit veicināt to, ka uzņēmumi e, pievērs lielāku uzmanību tiem potenciāliem, kas eksistē uzņēmuma iekšienē. Vēl par Českovas kundzes sacīto. Viņa runāja par e, to, ka ir jāvar labāk apvienot profesionālo un privāto dzīvi Un šeit mums vispirmām kārtām jādomā par bērniem. Un tīpaši par maziem bērniem. Pats par sevi saprotams, ka mēs šajā kontekstā atbalstām Barcelonas mērķus. Es nedomāju, ka šeit īpaši būtu jāizceļ, ka tie ir mazi bērni. Uzņēmumiem ir jā nosaka savu darbinieku vajadzības. Neapšaubām attiecībā uz maziem bērniem šīs vajadzības ir lielākas, bet es nezinu, vai tas te būtu konkrēti jāpiemin šajā pantā. Českovas kundze arī norādīja, ka eksistē dažādās dalībvalstīs dažāda likumdošana, arī to ņemšu vērā. E, patiesībā jau to dara 7b punktā. Te ir runa par e, dažādo likumdošanu dalību valstīs. Kā arī uzņēmuma lielumu ir atšķirīgi un pat reģionu, no reģiona uz reģionu. Es pat par reģioniem tā tad runāju. Jo tik tiešām ir dalība valstis, kurās ir reģionāls atšķirības attiecībā uz likumdošanu. Ne tikai nacionālā līmenī no valsts uz valsti eksistē šādas atšķirības. Ja Českaus kundze vēlas to noformulēt vēl skaidrāk, varam to pamainīt. Ovīras kundze, diemžēl, arī jau ir aizgājusi. Viņa norādīja uz likumdošanas normām 8. punktā. Es norādu, ka mēs vēlamies uh, konkrēti nosakāmas saistības, tā varbūt vēl varētu piebilst, ka tām ir jābūt likumdošanā eh, pamatotām. Paldies arī Bastosas kundzei un Morānas kundzei. Morānas kundze pat domā par mums klāt nesot, līdz ar to viņa veicina konsensu starp komitejas locekļiem. Matēras kundze, jūs runājāt par uh, vajadzībām par vajadzību veicināt arī tādus uzņēmumus, kas ir gatavs, kas ir gatavs šķēršļus eh, eh, mazināt vai likvidēt. To varbūt varētu formulēt tā, izmantojot eh, visus dalību valsts rīcībā esošos instrumentus mēs jau vēlamies aicināt dalību valsts izmantot attiecīgās iespējas, lai nodrošinātu sieviešu uh, noturēšanos darba tirgu un viņu karjeras attīstību. Šeit uh, it īpaši svarīgi ir praktiskā implementācija Vertmanas kundze. Jūs, uh, jūsu piebildes par trešo punktu bija ļoti uh, nozīmīgas Daudzas kolēģis par trešo punktu izteicās, norādot arī uz ģimenes un profesionālas dzīves savienojamību, savietojamību. Par šo jautājumu ir tik tiešām jau pētījumi, taču acīm redzot ir tā, ja to nevar ar absolūtiem skaitļiem pierādīt, kā galvenā problēma nav savietojamība Protams, arī šajā jomā ir daudz kas darāms. Bērnu aprūpas jomā, bet runa ir par uzņēmumu kultūru, par domāšanas veidu uzņēmumos. Mēs nevaram tagad eh, par galveno vienīgo šķēsli izvirzīt šo vienu uh, E, problēma. Attiecīgi instrumentu problēmas risināšanai jau eksistē. Es runāju par sociāli politiskiem pasākumiem, piemēram, ar fondu palīdzību, finansējumu, bet te ir runa par domāšanu uzņēmumos kā tādu, un sievietēm pašām arī dzen e, būtu jājūtas aicinātām nospraust sev ambiciozus mērķus e, attiecībā uz izvirzīšanos, piemēram, kādu uzņēmumu vadībā. Šo jautājumu mēs gribam pacelt Eiropas līmenī, nepaļaujoties tikai uz iniciatīviem dalībvalstu līmenī, bet arī dalībvalstīm ir jāuzņem savu pienākumu daļa, ja tās to nedara. Tāda Eiropas līmeņa pasākuma pat var iedarboties kontraproduktīvā veidā. Debati ir jāturpina, jāgādā par to, lai politiskā līmenī būtu radīti vajadzīgie priekšnoteikumi, arī mēdījos ir jāizglīto, ir jārada apziņa, lai dalībvalstis šo savu atbildību mācītos apzināties un papildināt Eiropas līmeņa pasākums arī uzņēmumiem, ir jāapzinās šī jautājuma nozīmība un to, cik daudz te patiesībā var darīt. Gribu norādīt arī uz to, ka e, kopienas institūcijās esošās kvotas arī būtu jāpārbauda. Šeit jau ir grozījums iesniegts par Eiropas centrālo banku, par Eiropas investīciju banku. ir arī jaunas institūcijas izveidotas, piemēram, eh, vērtspapīra uzraudzības iestāde un tam līdzīgi. Eh, arī šeit ir nepieciešams eh, attiecīgs normējums esošās un jaunās ES iestāžu vadībās ir arī jāparedz šāda norma. Tā tad e, šeit jāsaved pirmām kārtām jau kārtībā pašiem savus mājas. Paldies komisijai par piedalīšanos šajās debatēs. Paldies par komisijas viceprezidentes izteikumiem, kura arī izteicās ļoti līdzīgi e, mūsu ziņojumu garā. Sirsnīgs paldies visiem! Esmu pārliecināta, ka pēc šīm plašajām debatēm eh, ziņojums vēl varēs tikt uzlabots un papildināts attiecībā uz sieviešu iesaistīšanu uzņēmu vadībā, lai šie mērķi būtu tik noteikti saistoši. Paldies eh, Kratsas kundzei. 23. martā 2012. beidzas termiņš ies, grozījumu iesniegšanai. Komitejā balsosim 20. aprīlī un uh, plenārsēdē domājams jūnijā balsot. Nu, līdz ar to esam nonākuši līdz 16. punktam darba kārtībā, un tur ir rakstīts dažādi jautājumi. Tādu jautājumu nav. 17. punkts ir nākošās sanāksmes laiks un vieta. 24. marts mums būs eh, ārkārtas sēde, un pēc tam mums būs 20. aprīlī sanāksme. Nu, eh, ar to arī laiks ir eh, komitejas sēdi beigt, un eh, gribu to izdarīt pateicoties visiem kolēģiem, sekretariātam un arī dzantulkiem. Liels paldies par darbu šodien, nākošā sanāksme 24. martā. Paldies jums!